Schönen guten Morgen. Jā, labrīt. Manuprāt, mēs varam sākt darbu. Koordinātors sanāksmes lēmumi, kas bija vakar, vakarā kopijas ir izdalīts līdz eh, šodien 12.30 nebūs iebildami, tad tie būs pieņemti. Tālāk mēs varam pāriet pie ceturās dzelzē paketes te, tehniskā pīlāra ieteikums uh, otrajam lasījumam. Tur vispirms būs par uh, savietojamību. Vispirms pārbaudām. Apstimuj. Sākam balsot. Šķiet, ka tas vēl tagad darbojas. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Viss kārtībā. Dann... Varam pāriet pie balsojuma par savietojamību. Ines Jāsendera. Iekšsēdētāja kungs. Es eh, gribētu ievērot eh, labu rīcības praksi un eh, vēlēšanos atrast kompromisu, kaut arī vakar koordinatori nespēja vienoties, kas mums būtu ļoti atvieglojis dzīvi. Tātad, kā jau es, tev, kā jau es sacīju, papildus tam, ko Bilbao kundze ierosināja. Nu jā, un es vēl gribētu pateikties pirmajai grupai, kas atbalstīja manus grozījumus, taču lai uzlabotu attiecības ar padomi, un es ceru, ka arī komisāre turēs savu solījumu ierasties parlamentā, lai runātu mums par pretterorisma pasākumu pakotni, tad es šodien no rīta atsakos no saviem grozījumiem, taču es ceru, ka padome neko dokumentā nemainīs, jo citādi mēs būsim dzelzceļa pakalpojumiem izdarījuši lāča pakalpojumu. Es atsaucu savus grozījumus, varat balsot. Paldies! Danke sehr! Lies paldies! Tad varam pāriet pie galīgā balsojuma, tas būs personālais balsojums. Lūdzu, balsojiet! Sākam balsot! here. In favor? Okay. Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. 38 pār 3 pret, 2 atturējušies. Līdz ar to pieņemts. Sisniegas veicam, Bilbao kundze. So, Tas nächste. Nākamais balsojums ir par uh, dzelzceļa drošību. Sākam balsot. Die Abstimmung. Beidzam balsot. 37 pār 4 pret 2 atturējušies. Arī tas ir pieņemts, kā galīgais ieteikums. Arī šeit sveicu ziņotāju. Referents kundzi. Jā, brīv, cilvēku brīvā pasaule. Trešais ir eh, dzelzceļa aģentūra. Sākam balsot. Abstimmung ist. Beidzam balsot. 38 pār, 2 pret, 2 atturas. Tas arī ir pieņemts. Jā, viss jau beidzies. Labi, tad mēs varam pāriet pie nākamā balsojuma par Makao vienošanos. Tas nav personālais balsojums, arī personālais. Sākam balsot. Beidzam balsot. 42 pār, 2 pret. Neviens nav atturējies. Tas ir pieņemts. Gribu par 13. punktu izdarīt nelielu iepriekšējo komentāru. Šeit mēs eh, mūsu izpētes eh, darba ietvaros par īstenošanas lēmumiem par CEF eh, satiksmes jomā. Plānoties pasaukumos runa ir par gada darba programmu 2016. gadam CEF īstenošanai satiksmes sektorā par Eiropas Savienības iegūtajiem finansēšanas instrumentiem un uh, par sinerģijām starp uh, enerģiju un satiksmes sektoru. Frau Gesine, jetzt bitte. Gesine, es lūdzu ievērot mieru. Runa ir par darba gada programmu, par CEF īstenošanu septiem sektorā, par Eiropas Savienības ieguldījumu finansēšanas instrumentos. Die Aufrufe par sinerģijām starp uh, enerģiju un satiksmi, kā arī par vairāk gadu eh, darba programmas turpināšanu 2014-2020 gadām finanšu atbalstam pasākumiem. Gribu uzsvērt, kā komisijas projektu pārbaude mums kā deputātiem, protams, ir ļoti svarīgs uzdevums. CEF regula ir eh, ļoti būtisks likumdošanas akts transportam. Mūsu pienākums, ka komiteja kontrolēs, kā komisija īsteno savas kompetences, ko mēs kā likumdevēji viņiem esam uzticējuši. Tran uh, komitoloģijas uh, vēstnesis uh, ir publicējis lēmumus. Es priecājos, ka komisija ir šodien ieradusies pie mums, lai tuvāk pastāstītu par esošo situāciju. Lūdzu, Olivieru un Idī uzstāties ar prezentāciju, ļoti jauka šodien esat atnācis pie mums. Thank you, Chair, for, for this... Paldies priekšsādātāji par šiem ievadvārdiem. Uh, Paldies arī par ļoti spēcīgo balsojumu, kas jums tikko bija par 4. celsaļu paketes eh, šo te tehnisko pīlāru un cerams arī tirgus pīlārs drīz sekos. Par SEF Eiropas Savienošanas instrumentu. Jūs atcerēsieties, ka 2015. gadā mēs eh, atvēlējām uh, vēl nebijušu līdzekļu apjomu gandrīz 13 miljārdus eiro 263 eh, grantu nolīgumiem. Kāda tagad ir situācija attiecībā uz šo programmu? Un tas nedaudz arī uh, ir konteksts uh, darba programmu modifikācijām, kas ir jūsu priekšā. Mēs tikko noslēdzām otro uh, Uh, Eiropas Savienošanas instrumenta izsludināšanu. 16. Februārā, februārī tas noslēdzās, un jau tagad ir ļoti skaidrs, ka ir uh, pārāk daudz pieteikumu. 7,6 <clears throat> miljārdi eiro bija iezīmēti šim izsludināšanas posmam, 1,1 miljārds vispārējā un 6,5 miljārdi kohēzijas aploksnē. Mēs uzskatām, ka abās pusēs viss pieejamais finansējums tiks izmantots, kas, protams, mums neatstāja nekādas lielās manevrēšanas iespējas turpmākajos gados, ja nu vienīgi mēs um, pieņēmtu aktīvus lēmumus un mēs uh, to prezentēsim jums pēc kāda brīža. Situācija attiecībā uz uh, rīcības programmām, kas ir jūs priekšā, ir sakojoša. Jums ir četras darba programmas. Viena ir gada darba programma, kas ir nedaudz atšķirīga. Tas ir tāds uh, pirmais eksperiments, uh, kas ir iespējams uh, balstoties uz jauno CEF juridisko pamatu. Un tas arī parlamentam bija ļoti būtisks aspekts. Un šeit būtībā ir runa par mēģinājumu sponsorēt sinerģijas produktu projektus starp transportu un enerģijas jomu. Tā ir šī darba programma. Otrā ir transporta gada programma, trešā ir eh, CEF eh, parāda instrumentu darba programma, kas arī ir gada programma. Tur ir runa par investīciju banku, un eh, tā ir arī daudzgadu programmā atbalsta aktivitātēm. Būtībā konkrēti tas novestu pie diviem um, Eh, priekšlikumu izsludināšanas posmiem, kas eh, tiktu uzsākt šā gada rudenī. Viens posms, šis eh, slavenais sinerģiju posms starp transportu un enerģiju, tur ir 40 miljoni kopumā, un otrs posms varētu būt par transportu, kopapjoms ir 90 miljārdi, miljoni. Daļa ir kohēzijas aploksnē, piemēram, um, kodoltīkla um, finansēšanai un 40 miljoni vispārējā aploksnē divām prioritātēm, kuras nebija iekļautas iepriekšējā izsolē, kas tikko noslēdzās, proti kravu pārvadājumi un arī uh, dzelzceļa troksnis. Trešais darba programmas grozījums ļaus mums uh, tālāk uh, finansēt 66 miljonus eiro, atvēlēt tos inovatīviem finanšu instrumentiem, CEF eh, parādu instrumentu ietvaros, un visbeidzot ceturtais šis daudzgadu instruments, kur ir kopumā 80 miljoni, tas ir paredzēts, lai veiktu virkni atbalsta pasākumu un aktivitāšu, piemēram, CESAR, IETS Uh, kravas uh, koridori un uh, iekšzemes ūdensceļa navigācija. Ko tad tas nozīmē nākotnē? Kopumā mums būtu tikai ļoti ierobežots līdzekļu apjoms, apmēram 3 miljārdi eiro līdz šī finansēšanas perioda beigām. 1,6 miljārdi grantos, bet uh, Šis finansējums ir eh, jau eh, atvēlēts finansēšanas periodu pēdējiem gadiem un 1,6 miljārdi, kas eh, sākotnēji bija atvēlēti finanšu instrumentiem, tātad CEF parāda instrumentiem. Tātad šeit mēs raugāmies uz dažādiem veidiem, lai varētu spēt turpināt atbalstīt projektus tagad, kad ir e, liels pieprasījums. Šajā otrajā e, izsolē redzējām, ka pieteikumi e, pienāk lielā skaitā, un mūs iedrošina arī labais progress, kas tiek gūts TNT tīklā kopumā. Un to mēs uh, Eh, to arī TNT koordinātori jums regulāri uzsver. Kādas šeit ir iespējas? Pirmkārt, no nākamā gada, sākot ar nākamo gadu, mēs varēsim izmantot eh, daļu no naudas, kas nav izmantota projektiem. Eh, tā sauktais use it or lose it princips. Vai nu izmantojiet, vai pazaudējiet. Un šie, šie līdzekļi sāks būt pieejami no nākamā gada. Uh, Otrakārt, mēs uzskatām, ka droši vien uh, varētu arī piedāvāt naudas pārvietojumu, kas ir uh, atvēlēta finanšu instrumentiem uz vispārējo budžeta pozīciju, kas ļauta mums sniegt uh, grantus uh, projektiem. Tāpēc, ka mums ir šis te FC instruments, kas ir jauns un starp šiem diviem finanšu instrumentiem varētu būt zināma uh, sadarbība. Un DFS pārskati ietvaros uh, arī varētu šos finanšu līdzekļus pārcelt uz agrāku periodu, kas bija rezervēti finansēšanas perioda pēdējiem gadiem, lai šī nauda būtu pieejama jau sākot ar nākamo gadu. Un visbeidzot, ņemot vērā, cik uh, veiksmīgi uh, noritēja šis te uh, kohēzijas līdzekļu pārvietojums uz CEF, viena no iespējām varētu būt paraudzīties, vai struktūra fondu kontekstā uh, tas nebūtu labs variants uh, to atkal izmantot uh, finanšu schēmas vidusposmu pārskaru ietvaros pārskati ietvaros. Vai nevarētu tātad atkal pārvietot uh, finanšu līdzekļus uz Eiropas Savienošanas instrumentu? Tas mums uh, ļoti daudz palīdzētu tādā izpratnē, ka mēs varētu uh, izsludināt jaunu izsoli no, sākamā, no, no, sākot no nākamā gada, un tas noteikti saskartos ar lielu interesi. Mēs domājam par um, trim galvenajām prioritātēm nākamā gada izsolē. Pirmā būtu censties atvēlēt eh, zināmu eh, naudas summu grantu formā, bet eh, to visu paredzēt galvenokārt tādiem projektiem, kas varētu saņemt finansējumu no jaunajiem finanšu instrumentiem, piemēram, no FC, lai šie projekti kļūtu vēl pievilcīgāki privātiem investoriem. Uh, Piemēram, tādos uh, sarežģītos uh, sektoros kā dzelzceļa sektorā vai cezāra vai uh, iekšzemes ūdensceļa sektorā. Otrā iespēja būtu, jūs zināt priekšsādātāji, ka mēs esam pētījuši, kur tad ir šie trūkstošie savienojumi tīklā, un jūsu komiteja regulāri to uzsver mums, sakot, ka papildus šiem lielajiem projektiem, kāpēc jūs nekoncentrējaties uz eh, maziem eh, segmentiem, kas ir trūkstošie savienojumi šajā visatvarošajā tīklā, lai arī šeit eh, panāktu būtiskus uzlabojumus, radot jaunas pieejamas kapacitātes, galvenokārt, protams, um, dzelzceļa sektorā. Otrā prioritāte šai izsolē varētu būt Tātad eh, pievērsties tieši šiem trūkstošajiem savienojumiem, balstoties uz to analīzes darbu, kur šobrīd veicam. Un mēs ceram, ka varēsim jums drīz prezentēt um, šos jautājumus. Un trešā prioritāte varētu būt inovācijas, tādā plašākā izpratnē. Šeit mēs redzam uh, lieliskus uh, projektus vai no alternatīvo degvielu jomā, uh, vai jaunu uh, satiksmes pārvaldes sistēmu jomā, bet arī pilsētvidas risinājumi. Uh, šeit ir jāpiemina, un šis uh, segments noteikti būtu pelnījis lielāku atbalstu, ja būtu jauna izsola. Paldies! Jā, paldies par prezentācijām, par to, ka ieradāties pie mums. Un tagad vārds būs koordinatoriem. Markus Pīpers. Paldies priekšsēdētāji un paldies arī komisijai par eh, šo ļoti detalizēto atzinumu par eh, CEF virzību. Un būtībā tas viss izklausās ļoti pozitīvi, iepriecinoši. Tas mūs eh, nepārsteidz, mēs esam ļoti pārliecināti par CEF panākumiem. Un ja tagad tas tik ļoti tiek izmantots un ja izdosies atrast projektus un ar inovatīviem finanšu instrumentu visu sasaistīt, Un ja būs jaunas idejas, kuras arī ar mazākām naudas summām varēs nākotnē izdarīt visbūtiskākās lietas, tad mēs to visu ļoti ārkārtīgi atbalstām. Bet tomēr paliek uh, vēl viens jautājums, ko vēlētos uzdot komisijai. Tas attiecas uz uh, budžetu 2016. gadā. Runa šeit ir par uh, ļoti principālu problēmu, kā komisija izturēsies un rīkosies finanšu vienošanās sarunās. Vienmēr tika sarunāts tā, ka ja, vienmēr, ja uh, robežas atļauj uh, gada budžetā, tad CEF saņems naudu atpakaļ, lai varētu šis garantijas uh, kompensēt. Tā vienmēr bijis mūsu nauda, un ja ir kaut kādas rīcības iespējas, tad uh, tika norunāts tā, ka šo naudu atkal mēs saņemsim, lai varētu mūsu parasto CEF plānu realizēt. Budžeta sarunu gaitā 2016. gada notika sekojošais. Komisija pārstāvēja nostāju sarunās, kuru mēs nevaram izprast. Sākumā tomēr gribētu teikt, ka uzsver pozitīvi tas, ka 150 miljoni CEF atkal ir pieejams 2016. gada budžetā un arī apvāršanai 2020 tas ir izdevies. Bet tomēr arī par 1,40 miljoni vēl ir apvārsniem 2020 arī vēl papildus nauda Erasmus un Kosma. Vismaz 20 miljoni. Arī par jautāj, jautājumus komisijas pārstāvjumi, vai CEF arī tas ir nepieciešams, bet tur tika teikts nē. Mums ir pietiekami daudz naudas eh, projektiem, kas ir iesniegti. Tā viens pret vienu mums tas tiek atstāstīts, Un es nesaprotu, kā ar šādu nostāju var doties uz finanšu sarunām, jo mēs zinām, ka pirmā izsole 12 miljārdi bija iesniegumi par 37 miljārdiem par projektiem. Kā komisija var apgalvot, ka nav vajadzīga papildus nauda, cef? Tas mums lika ļoti vilties, šāds paziņojums. Un pirms četriem mēnešiem es uzrakstīju vēstuli Būtas kundzei bet neesmu saņēmis atbildi. Tad es mēģināju man koordinātoram Vimam Vandekampam un arī citiem no Vācu, Vācijas grupas arī viņas iesaistīt, un atkal mēs uzrakstījām tādu pašu vēstuli komisārs kundzē. Nesam saņēmuši atbildi. Un tagad mēģināšu arī iesaistīt komiteju. Mēs mēģinām to darīt un ceram, ka sarunu vešanas gaitā par finanšu sarunām ceram, ka komisijai varēsim no viņiem vairāk informācijas saņemt, lai būtu vairāk uh, gaisma tuneli galā. Jo nevar būt tā, ka viens A, tad pētniecības puse gūst tādu atbalstu, <coughs> bet otrkārt, ja komisijai jautā, tad tiek apgalvots, ka tie projekti, kas ir iesniegti, tie visi ir ļoti pozitīvi novērtēti. Un kas attiecas uz finanšu sarunām par 2016. gadu, Tur bija ļoti tāds skaidrs izteikums no komisijas puses. Nu kā to varat iedomāties nākamajiem gadiem, ir īpaši par MF daudzgads finanšu plānu pārskatu. Kādā veidā, kāda būs pieeja būs? Vai no komisijas puses būs aktīva nostāja, vai tiks prasīts, ka šī nauda atkal tiks piešķirta un būs papildus nauda? Jā, paldies, varbūt arī pavisam īsts paskaidrojums. Vēstuli Mēs eh, par to runājām vakar koordinātors sanāksmē, un es kā komitejas priekšēdētājs arī vērsīšos pie būtas kundzes un rakstīšu viņai. Tagad vārds Dominikam Rikē. Ah, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, arī kolēģiem. Es gribētu izteikt pāris komentārus. Pirmā lieta. Uh, Tad, kad mēs runājām par Connecting Europe Facility un tās kredītiem, tad mums ir jāpadomā, kas notiks, piemēram, ja šie līdzekļi tiek piešķirti uz diviem gadiem, un pēc tam ir vajadzīgi papildus līdzekļi, vai tur ir jāizmanto kohēzijas fonds jo citādi var izrādīties, ka daudzgad finanšu plāns ietekmē šo CEF. Un mums ir ļoti daudzi projekti, kas ir izvēlēti, un tas nozīmē, ka mums visiem projektiem nevar pietikt finansējuma. Uh, Ja finansējuma nav, tad arī projekts netiek īstenots un tam ir zināmas sekas, vismaz pagaidām. Tādi investīcija mehānismi kā EFSI pašu projektu dabat, dabas dēļ nespēja mobilizēt finan privātās finanses Es domāju, ka ja šo savus instrumentus apvieno, tad tas ir daudz efektīvāk. Un es gribētu, lai komisija mums skaidri pasaka, cik procenti no CEF tiks piešķirti vai nu kā E, speciāli instrumenti vai kā Junkera plāna sastāvdaļa. Un e, vispār, lai mums paskaidro Junkera plāna un CF attiecības. Es domāju, ka mēs nevaram aprobežoties tikai ar daudzgad finanšu plānu pārskatīšanu. Mums ir nepieciešami jauni mehānismi, un šie mehānismi varētu būt sastarpēji saistīti. Tie e, varbūt arī tie instrumenti, kas izstrādāti Junkera plāna ietvaros. Mēs arī redzam, cik e, lielu kaitējumu ir nodarījis tas, ka mēs neesam devuši pietiekam lielu uh, prioritāti horizontālajām prioritātēm par enerģētiku, par eh, digitālo tirgu. Un eh, tas mūs dara ļoti vājus. Es vēlējos uzdot jautājumu komisijai. Vai komisija uzskata, ka uh, pielikumi ir saistoši, vai arī es pareizi sapratu, komisija vēlas vispār atmest pielikumus. Piemēram, ja mēs runājam par trūkstošajiem posmiem, vai šie trūkstošie posmi tiks ierakstīti pirmajā pielikumā, vai arī tie vispār neparādīsies ne pirmajā, ne pārējos pielikumos. Uh, Un noslēgumā es gribētu teikt, kā jau to teica Markus Pīpers, ka mēs sagaidām, lai komisija izsakās skaidri, īpaši finanšu plānu pārskatīšanas ietvero, jo padomas nostāja a priori nav diezko iepriecinoša. <coughs> Un uh, varbūt, ka mēs tomēr varētu pavirzīt darbus uz priekšu. Um, īpaši vajadzētu parunāt par šādu kredītu efektivitāti, cik labi tie tikuši izmantot. Paldies priekšsādātāji. Paldies, Izabelē Dantu. Grazie. <clears throat> Paldies, eh, priekšsēdētāji. Mani komentāri būs drīzāk pozitīvi. Te mēs eh, runājām par dažādām prioritātēm un, eh, manuprāt, uh, te mēs visi esam vienis prātis. Tagad es gribēju parunāt par projektu finansēšanu ar uh, FC. Es zinu, ka priekšsēdētājs ļoti aktīvi darbojies uh, saistībā uz izkrītošajiem posmiem. Uh, kur nu, tāda savienojuma iztrūkums ir Itālijā, Slovenijā, mm, jo šobrīd ir tādi posmi, kur šī dzelzceļa satiksme nav nepārtraukta. Un mums noteikti to vajadzētu nodrošināt. Tāpat mums ir jāveicina iekšzemes ūdens ceļu Mm, izmantošana. Īpaši, ja mēs varam attīstīt to savienojums ar jūras transportu, ir jāsaprot, kāds var būt ieguvums no turista, ja tiek realizēti šādi pro, eh, projekti. Uh, upes un jūras ceļi var kalpot eh, ne tikai kā transports, bet arī kā turismu ceļi. Paldies, tev, Karim Adelī. Merci, monsieur le. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies eh, par jūsu prezentāciju. Man ir vairāki jautājumi. Pirmkārt, es gribētu atgriezties uh, pie budžeta līnijām. Kā mēs finansēsim lielos projektus? Jo mums ir tātad jāizsludina konkurss, un pavisam tas um, darbu izmaksas būs 8,4 miljārdi eiro. Taču pēc tam tiek arī apgalvots, ka tā kā ir nepieciešami tik lieli finanšu līdzekļi, no kuriem Eiropas Savienība finansē tikai 40%, tad uh, galīgā summa jau ir nevis 8, bet uh, 10 miljārdi. Tāpēc man ir jautājums komisijai. No vienas puses, vai šodien ir reāli e, investēt tādos projektos, tad mēs e, runājam arī par ekoloģisko aspektu, jo, e, un tas ir arī sociālais projekts, un te ir jārunā arī par pilsonisko stāju, jo ļoti daudz pilsoņu šāds liels projekts nevēlas. Un tad jautājums, vai jūs varat garantēt, ka šī nauda tiks kontrolēta un tā nenokļūs noziedzīgu grupējumu rokās. Nu, mans otrs jautājums. Jūs teicāt, ka komisijai uh, būs jālemj par to, ka tiek atņemta nauda, kas nav iztērēta. Bet kāpēc komisija nevar mums norādīt uh, un uh, piešķirt naudu esošo dzelzceļa tīklu uzturēšanai? Es uzskatu, ka valstis nav pievērsušas pienācīgu uzmanību šim jautājumam, un manuprāt, komisijai vajadzētu izstrādāt jaunu projektu esošā dzelzceļa tīkla atjaunošanai. Un trešais punkts, ko es vēlos pieminēt, tas ir saistīts ar CO2 izmešu samazināšanu Mēs eh, domājam, ka nekādā gadījumā mēs nevaram dzīvot eh, tā kā pagājušā gadsimtā mēs dzīvojam 21. gadsimtā, un tas attiecās arī uz to, kādu eh, kurinām un kādu degvielu mēs izmantojam lai nodrošinātu mobilitāti. Vai komisija var mums garantēt, ka šī mobilitāte tiks nodrošināta dažādos veidos, atbalstot arī elektriskās automašīnas, tramvajus un velobraucējus? Īpaši tas attiecās uz uh, pilsētu mobilitāti, un es gribētu uzzināt, kāds ir jūsu plāns. Paldies, priekšsādātāji! Danke sehr! Paldies, tagad Kazienē Mežnerevāts. Paldies! Izteikšos samērā īsi, jo uz jautājumu būs arī jāatbild. Atsaukšos to, ko teica Dominiks Rikē. Dominiks izteicās ļoti diplomātiski. Uh, kā jau tāds uh, aristokrātisks franču kungs. Jā, un jūs esat uh, aristokrātiska kundze. Nē, nē, nē, es esmu tā vienkārši cilvēks. Tas ir jautājums šāds. Man tāds iespējas, ka jau ir taisās kļūt par tradīciju, ka no cef, cef ņem naudu EFSI. Patiesībā es domāju, ka, lai lai finansētu EFSI, ir jāņem nauda no CEF, lai radītu pamatu, bet pēc tam nākamajos gados nauda jānāk no, kaut, no kurienes citurienes, arī no valstīm. Man šķiet, ka tas vienkārši tagad tas tiek it kā pēdiņās aizmirst, un tas nav pareizi. Kāda ir pašreizē situācija? Protams, attiecībos EFSI ir projekts, kas attiec uz transportu, bet tomēr arī daudz citi projekti, un mums nav EFSI ietekmes iespējas, un to mēs zinām. Protams, ka ir labi vispārīgi investēt, veicināt investīcijas Eiropā, bet man pat vislabāk, ja nauda paliktu CEF, jo tas patiešām būtu transporta sektorā, tajās jomās, kuras mēs to vēlamies. Gribētu zināt, kāda ir pašreizējā situācija, vai mūs kāds vienkārši mierina, un tas būs ilgstoši tā, vai būs izmaiņas tādā virzienā, kādas mēs vēlamies šeit komitejā, un ko esam pieņēmuši lēmumus par to. Otrais jautājums, kad būs zināms, vai varbūt kā jau ir zināms, cik liela nauda netiks nebūs vajadzīga projektos. Tika teikts, ka projektos, projektos tiek dots nauda, kur var pierādīt, ka šie projekti tiks pabeigti un ka tie ir prioritāti. Jā, vai tad jau paredzams, cik daudz naudu nākt atpakaļ, lai būtu atkal iespējas īstenot citus projektus? Paldies, Vims vin, Vanderkamps. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais jautājums. To tikko kā uzdeva Gezina Maisnere. Un Vidikungs teica, un Idikungs teica, ka princips eh, use it or lose it, izmanto to vai zaudē. Tieši tas būtu teicis Gezīna. Ko tas nozīmē praksē? Vai jūs kaut ko vairāk varat pateikt par summām? Kādas naudas nāk atpakaļ, ko varētu izmantot citiem projektiem? Otrais jautājums. Pirmā pieredze refsī. Vai par to jau ir zināms, vai tur ir kaut kādi citi transporta veidi, piemēram, iekšzemes transports vai dzelzceļa transports, kas tiek finansēts, jo daudz baidās, ka EFSI tiek izmantots tikai ceļu transportam, bet ne dzelzceļam vai iekšzemes eh, kuģniecībai, vai par to varat kaut ko pateikt, cik lielā mērā arī citi transporta veidi tiek finansēti EFSI. Paldies, tāda Venārs Kūns. Paldies, priekšsēdētāji. Man arī ir ļoti konkrēts jautājums. Cik lielā mērā ir jau Trans Eiropas aša realizācija un kā tas ir sakatās kopā ar CEF un sasaiste EFSI, tātad Junkera plāna, investīcija plāna un virziet uz priekšu infrastruktūru finansējumu. Būtu ļoti labi, ja komisija un Idikungs eh, mums varētu ļoti konkrēti par vairākiem projektiem pastāstīt, cik eh, tālu dēļ jau ir pavirzījušies. Nākamais punkts. Savu laiku mēs esam pieņēmuši lēmumu ne tikai par uh, eh, motorceļiem un, uh, un no dzelzceļa uz jūru, jūras transportu šo savienojumu uh, nodrošināt, tas ir svarīgi arī no ceļa uz jūru, bet, uh, kas ir svarīgi īpaši enerģijas. Uh, sektor, rektorā, bet arī mēs šeit ņemam vērā tādu faktoru, kā iedzīvotāju pakļaušanu troksnim. Un eh, tādēļ šie savienojumi īpaši svarīgi, un šeit ir 6 miljārdi eiro, toreiz bija tā summa, par ko bija vieno, vienojušās trialogā. Tagad ir vairākas nacionāla uh, pasākumi, piemēram, Vācijā rītošo sastāvu pārveidot, piemēram, Vācijas ir svarīgi. Kā tas ir iespējams to īstenot ar Eiropas līdzakļiem? Paldies, un eh, tagad sarakstā esmu pats sevi iekļāvis, es, protams, priecājos, ka komisija beidzot ir sakļausies, ka šie pārobežu savienojumi tiem ir jābūt prioritāriem, lai Eiropa sauktu kopā. Tā bija ļoti gara diskusija, un eh, Vestfāles eh, cietpaurim bija nelieli panākumi. Komisija beidzot to ir saklausījusi. Par to priecājos. Bet principā, protams, ir jautājums, vai komisija vienkārši naudas devēja, vai komisija var atstāt arī ietekmi uz konkrētiem projektiem. Mēs, piemēram, zinām, ka kopš 1990. gada emisijas bilanci starp uh, ražošanu un uh, transportu ir pasliktināsies pa 60%, jo rūpniecībā ir 38% samazinājums CO2, bet transportā 22% ir pieauguši. Tādēļ arī šo naudu ir jāiztērē tā, lai mēs varētu sasniegt arī klimata mērķus Man ir konkrēti divi jautājumi. Berlīne, Breslava. Šogad Breslava ir, ir kultūras galvaspilsētu uh, Eiropā, bet transporta ceļi īsti nedarbojas Vroclava, Berlīne. Jā, No dzelzceļa, ar dzelzceļu nav iespējams aizbraukt, vai tas ir iegūdījums Eiropas identitātē. No otras puses, uh, Vācijā nav 44 km elektrifikācijas, viss runā par elektromobilitāti, bet viss domā par elektroautomašīnām, vai ka 40% no dzelzceļa nav elektrificēts, to varētu izdarīt, vai komisija šeit saskatīs pēc un kādas. Vācijas valdība pārliecināt par to. Jā, es labprāt pagaidīšu. Vācijas valdība pārliecināt par to, kādēļ jūs to nedarāt. Vai arī Berlīnē ir sagrauts tilts ir arī sagrautie tildi, kuri eh, varētu savienot valstis. Un Vācija varētu, piemēram, Erfurta Nirnberg, tas ir nacionāls projekts, jūs saņemsiet vienu miljardu no eiros, bet saņemsiet tikai tad, ja jūs pierādīsiet, ka eh, ir arī eiros pievienotā vērtība. Uh, par autoceļiem. Jā, mēs zinām, kā pieaug, milzīgi pieaug izmaksas. Mēs zinām arī, kā budžeta kontrolas eh, komiteja pie tā strādā, bet vai komisijai arī ir iespēja pateikt, nu labi, mēs eh, izmaksas šiem jaunajām būvēm, tuneliem, mēs zinām, ka tas viss būs 30 gadu projekts, bet eh, ja jau esošie posmi tiks sanāti, cik augsts ir izmaksas, cik ātri tas varētu nodrošināt, kāda efektivitāte, cik liela atšķirība tad būs ātrumā, vai jums ir ietekmes to, vai jūs to darāt, un kā reaģē projekti, jo man, man pārliecība tāda, ka transporta jomā uh, lieliem projektiem nav uh, faktiski tieši saistīta ar transportu, bet tas ir banku lobbyis. Vai jūs, mēs kā parlaments jums varam palīdzēt, lai mēs varam kopā cīnīties par Eiros pievienoto vērtību un, protams, arī, lai apstādinātu klimata pārmaiņas? Tie bija jautājumi, un tagad jums būs iespēja atbildēt detalizēti. Lūdzu. Thank you for, for these many. Paldies par šiem daudziem jautājumiem. Tas parāda, cik liela ir interese no jūsu puses, kas joprojām ir ļoti augsts par šo svarīgo instrumentu. Vispirms Pīperkungam. Es atvainojos, man ir jāatvainojas, bet neesmu redzējis ne pirmo, ne otro vēstuli, kas ir nosūtīta komisāram. Um, varbūt viņš man varētu tieši nosūtīt kopiju. Es parūpēšos, lai jūs saņemtu atbildi. Es tiešām neesmu šādu vēstuli redzējis. Un, protams, skaidrs ir tas, ka mēs atbildēsim uz šo vēstuli. Par šo vispārējo finansēšanas formulu. CEF ir ļoti veiksmīgs projekts, un uh, skaidrs ir tas, ka nekad nebūs pietiekami Eiropas finansējumi pieejams. Un tātad tiešām, ja kāds mūsu kolēģis uh, Uh, būtu devis jums iespēju, ka mums pietiek finansējuma, tad uh, jāsaka, ka tas tiešām tā nav. Mēs izmisīgi gaidām vēl papildus finansējumu šim instrumentam. Šis instruments uh, darbojas labāk nekā gaidīts, arī pat kohēzijas valstīs, un nekad mūsu vēstulē mēs tik ātri, tik efektīvi nesam uh, tik eh, labi eh, dalījuši finansējumu un tik eh, labi finansējuši kohēziju Eiropas Savienībā. Un pirmās valstis, kas parādīs šo pārvietojumu vērtību, tiešām ir kohēzijas valsts. Un tātad tas mums ir jāturpina paturēt prātā turpmākajās diskusijās, diskutējot par daudzgad finanšu schēmas vidusposmu pārskatu. Otrakārt, šī izmantošana, lai nepazaudētu finansēšanu un otraizējā izmantošana Rikai kungam ir pilnīgi taisnība, bet šis noteikums, kas tiks izmantots pirmo reizi šogad, vismaz cerams dos mums iespēju uh, palielināt un stiprināt uh, vispārējo budžetu, kas ir nepieciešams šim konkursam, ja viss solē nākamgad. Tātad mēs būsim ļoti strikti, um, lai uh, projektu virzītājs sniegtu mums objektīvu ainu par to, kādi uh, ir izdevumi, lai pēc iespējas vairāk finansējumu varētu izmantot otrais, ja iespējams. Par iespējām izmantot grantus lai transporta projekti varētu kļūt uh, pievilcīgāk privātiem investoriem un uh, piesaistīt pēc iespējas vairāk uh, līdzekļus, arī EFSI. Tas tiešām ir būtisks jautājums, un to mēs jums piedāvāsim. Protams, ideja nav visu pieejamo finansējumu tagad ielikt EFSI. Nē. Ideja ir censties maksimizēt EFSI izmantošanu transporta projektiem, bet tā kā šie projekti ir ļoti augsta riska, bieži vien grantu ieguldījums palīdz uh, uzlabot šo projektu pievilcību. Rikē kunga jautājums. Es jums nosūtīšu piemēru sarakstu, kur mēs jau esam izmantojuši šādu papildus finansējumu ar grantu starpniecību, lai eh, ļoti liela apjoma finansēšanas operācijas padarītu iespējams, eh, piemēram, Kalē e osta. Par to tika lēmts pagājušā gada beigās. Tas ir tāds projekts horizontālās prioritātes. Tas ir vēl viens punkts, ko jūs pieminējāt, un tā tiešām ir joma, kas atkal parāda, cik daudz finansējuma mums būtu nepieciešams, lai um, īstenot vairāk aktivitātes uh, visās uh, jaunajās mobilitātes formās. Un mēs tiešām uh, ļoti labprāt uh, maksimizētu šādu projektu pieņemšanu. Un rezultāts, ko mēs prezentēsim jums māja beigās vai jūnijā, balstoties uz mūsu izvērtēšanas darbu, ko mēs tagad veicam, parādīs, ka tur ir ļoti pievilcīgi projekti par alternatīvajām degvielām, pilsētu vidi un jaunajiem mobilitātes līdzekļiem, bet tos mēs nevarēsim finansēt pilnībā, jo ir finansējuma ierobežojumu. Tas skaidrs, tas ir skaidrs, ka tā ir prioritāte, ko turpināsim atbalstīt ne tikai visolē, kas tiks uh, izsludināts šogad, bet uh, cerams arī, ka tā būs viena no prioritātēm, ko varēsim iekļaut nākamā gada konkursā par pielikumu. Regula ir regula un pielikums ir pielikums, un es to nevaru mainīt, bet mēs varam uh, piedāvāt maksimumu, kas ir pieejams caur regulas starpniecību. Un šim visaptvarošajam tīklam ir zināma manevrēšanas iespēja, jeb mārža, tur ir zināma elastība, ko varam izmantot. <clears throat> Tātad eh, trūkstošie savienojumi, pārobežu savienojumi, eh, par to mēs šobrīd veicam analīzi un tā būs prioritāte. Un tas eh, pilnībā atbilst arī uh, apjomu ierobežojumiem, kas ir aprakstīti pielikumā. Delmontes kundzes jautājums par uh, ietekmi uz ekonomiku kopumā, viņa minēja turisma piemēru. Jāapzinās, ka lielākā daļa projektu, kas mums tiek uh, iesniegti, nāk ar iznāks un ieguvumu uh, analīzi, un tas arī parāda, cik liels ieguvums būs no šī projekta uz ekonomiku, kāda būs ietekme un kāds būs ieguvums arī turismā, piemēram, un tas ir tas aspekts, ko tiešām redzam. Leona Turīna, tas eh, ir eh, tiešām jūs eh, interesējas projekts, būtu ļoti vīlies, ja jūs to nepieminētu. Uh, Finansējums šajā projektā jums ir ļoti labi zināms, un tās ir arī skaidras sekas, kas izriet no regulas teiktā. Šobrīd uh, ir uh, eh, 800 miljoni uh, iezīmēti Lionas Turīnas posmam, bet uh, jūs un citi ir tik ļoti ieinteresēti šajā projektā, ka var jums garantēt, ka šis projekts uh, droši vien būs visrūpīgāk auditētais projekts Uh, visi iespējamie kontrolas uh, līdzekļi tiek uh, izmantoti, un mēs arī ļoti rūpīgi sakojam šim projektam. Raugāmies, lai nebūtu pārliekas izmaksas. Līdz šim tas vēl nav parādījies, bet mēs arī, protams, novērojam šo projektu, vērtējot, vai tiek izpildīt kritēriji, lai izmantotu naudu otraizēji, kas nav izmantota. Un tas ir viens no tādiem lieliem projektiem, kas varētu mums dot iespēju izmantot neizmantoto finansējumu citiem, citiem projektiem, un to minēja arī Dalī kundze. Un tas būs pieejams uh, arī uh, šāda projekta kontekstā par uzturēšanu, tas nav iekļauts juridiskajā pamatā. Ja jūs uh, vēlties, lai mēs finansētu uzturēšanas darbus, apkopes darbus, kas nav iespējams CEF ietvaros, tad uh, mums ir darbs, kas tiek veikts ar mūsu kolēģiem no reģionālās politikas uh, jomas, lai viņu instrumentus varbūt varētu izmantot uh, gan iekšzemes ūdens ceļu, gan dzelzceļu infrastruktūras atjaunošanā. Jūs aicināt tādu plašu dzelzceļa atjaunošanas plānu. Es domāju, ka koordinātoru veiktais darbs arī iekļauj virkni elementu, kas mums būs ļoti svarīgi, lai novērtot, kādas ir vajadzības un iespējams nākt klajā ar priekšlikumiem turpmākajā nākotnē. Par alternatīvajām degvielām. Jā, tā tiešām ir eh, eh, prioritāte. Mēs varētu vēl finansēt vēl vairāk eh, risinājums visos transporta veidos, alternatīvajām degvielām, bet arī um, dažādus uh, transporta veidus, kas neizdala CO2 un komisāre eh, drīz pie jums ieradīsies, un viņi noteikti stādīs priekšā tās idejas, kas būs eh, paziņojumā par transporta eh, izmešu samazināšanu. Un tur būs ļoti svarīgs punkts arī par to, kā mūsu infrastruktūru padarīt tīrāku. Un tas būs viens no tematiem, ko vēlēsimies ar jums apspriest TNT dienās jo tas būs viens no uh, svarīgākajiem tematiem uh, šogad, kas tika izvēlēta Rotterdamā. FC. Vienkārši, lai uh, atbildētu Maisners kundzei, transports ir veiksmes stāsts FC ietvaros un būtu nepareizi teikt, ka mēs esam FC tādi kā nabaga brālēni. Uh, Tie projekti, kas jau ir pieņemti, ir vairāk kā desmit transporta projekti FCI ietvaros, tie jau uh, pārstāv vairāk kā 30%, uh, kas bija maksimālais apjoms vienam sektoram. Tātad mums tur ir ļoti veiksmīga situācija un uh, ceru, ka tas būs ilgtspējīgi. Un, lai tas tā būtu, ir vajadzīgi vairāk granti, uh, lai uh, atbalstītu šos uh, smagākos uh, prioritāros projektus, lai tie varētu tikt finansēti EFSI ietvaros. Es nevaru no jauna izdomāt EFSI uh, liedzekļu saņemšanas kritērijas. Mēs žau, zaudējām šajā cīņā. Mēs centāmies uh, vismaz dažus no TNT uh, saņemšanas kritērijiem iekļaut EFSI. Tas gal galā neizdevās, bet mēs varam varbūt vismaz censties ar koordinatoriem, ar Eiropas investīciju banku strādāt pie tiem projektiem, kas mums ir prioritāri. Un var jums pateikt, ka mums e, notiek sistemātisks darbs pie visiem koridoriem, lai nodrošinātu to, ka uh, mūsu prioritātes projekti tiek finansēti ar EFSI. Par troksni. Kūnas kungs Ja nemaldos šeit, eh, turpmākajā izsolē būs 20 miljoni, kas tiks iezīmēti dzelzceļa troksnim, un es ceru, ka būs iespējams rast arī papildus summas turpmākajos gados, bet eh, risinājums eh, nebūs tikai Eiropas līmeņa finansējums. Dažas dalībvalstis ir spērušas ļoti do, drosmīgus un ambiciozus soļus tieši finansēšanas jomā, un tie atmaksājas. Un pagājušā gada beigās mēs arī parādījām skaidri, kāda ir mūsu pieeja, proti dot mandātu visu vagonu uh, retrofit eh, pasākumiem, proti ar šīm īpašajām bremzēm, lai apturētu akūto problēmu, kas eh, pastāv dažādās eh, Eiropas Savienības vietās. Mēs iesniegsim priekšlikumu, kurš būs tehnisks, un tur arī būs runa par savietojumības standartiem, bet pirmā dzelceļa paketa, kur jūs tikko pieņēmāt, ļaus mums arī sniegt mandātu uh, Uh, visu, uh, visiem vagoniem uh, līdz 21. līdz 2022. gadam, lai visi vagoni būtu pārveidoti attiecīgi un visas valstis būtu spērušas attiecīgus soļus, lai aizliegtu um, šādus novecojušus vagonus, to izmantošanu tīklā. Un visbeidzot, priekšsādātāja kungs par šiem trūkstošiem savienojumiem. Uh, Mums ir jāpēta tālāk, precīzi kāda ir situācija. Esam arī um, pieņēmuši uh, to darbu, ko jūs esat uzsākuši, un arī parlamentu veiktos pētījums, kas ir veikts pēdējos gados, un mēs ceram, ka šā gada jūnijā tentē dienās mums varētu būt par to sesiju, lai varētu prezentēt uh, rezultātus, kādus tad um, trūkstošos savienojumus esam atklājuši, un es ceru, uh, ka tad mēs varēsim arī veikt tādu mērķiecīgu konkursu, lai eh, spērtu izlēmīgus soļus un uh, novērstu šos trūkumus. Paldies! Für... Jā, paldies. Ir arī atbildes, bet tomēr man viens jautājums ir par lielajiem projektiem. Nav runa tikai par Lionu Turīnu. Tieši tā, varētu pieminēt, eh, Mar un Zemelīnu tuneli. Mani interesē, vai tiek pārbaudīts alternatīvas, jo viens ir skaidrs, ka Liona. Uh, turien tiks uzbūvēta. 12 miljārdi tas maksās, un Francijas revīzijas palāca saka, ka tie ir 26 miljārdi, un valstis saka, mēs varam finansēt, ja 40% no Eiropas saimnības, ja tas tā ir, tad Leona turien tiks finansēts, un, un vairāk nekas nebūs. Nu, to tā nevar teikt, un tas arī netiek teikts, bet uh, attiecīgi projektiem nav nauda, mums Vācijā pieredze, 10 miljārdi iet uz Študgārti, uh, lai ietaupītu pāris minūtes, 100 miljoni par pāris minūtes, bet Vroclavai nav nauda, un tas tiks pārnests uz Eiropu. Tādēļ vēlreiz konkrēti, vai jūs esat pārbaudījuši alternatīvas Lionu Turīna jau eksistējušā līnija, vai arī es varētu Zemeriengu un Koenu tuneli varētu pa, caur, caur dziļumu. Jā, tas eh, parāds tas varētu būt par, izdevību, eh, par izmaksām izdevīgi. Ja valsts saka, jā, ja tas tiks darīts, tad pēc pieciem gadiem es būs gatavs, varbūt, ka būs desmit minūtes lēnāk nekā, ja 30 gadus gaidīs un varbūt tiks ietaupīts desmit minūtes. Vai tāda pārbauda notiek? Un kādas ietekmes iespējas ir un kāda ir dalība valstu reakcija, ja kaut kas tāds eh, notiek? Thank you. Alternative... Paldies. Es domāju, ka alternatīvas E, jau ir bijušas apskatītas tad, kad mēs nācām klājā ar e, CF priekšlikumu, bet, protams, ka e, viss mainās, ņemot vērā to, ka šie lielie projekti var attīstīties tā, kā mēs cerām, tad ir iespējams, ka mēs tiešām finansējam līdz 40%, kā ir skaidri pateikts CEF regulējumā. Taču, ja kāds no šiem projektiem aizkavējas vai mainās vai sastopas ar citām problēmām, mēs pielāgosim to finansējumu, kas ir pieejams un iespējams nonāksim pie citas lēdziena. Šis darbs ir uh, aprakstīts katra koordinātora darba plānā. Tie ir dinamiski dokumenti, tur tiek aprakstīts, kas notiek attiecībā uz projektu un kādas ir finansējuma prioritātes. Visu laiku šie plāni ir jāatjauno, un, protams, ka caur šiem dokumentiem mēs varam pielāgot savu politiku, ja tā ir nepieciešams darīt. Protams, priekšsādātāji šīs debates atkārtosies nākamā finanšu perioda sagatavošanas laikā, jo tad mums būs jāizdara atkal jaunas izvēles attiecībā uz to, kur mēs liksim finansējumu un kādu veidu finansējumu mēs jums piedāvāsim. Paldies! Sirsnīgi paldies par uh, prezentāciju, par uh, jautājumu atbildēm. Esmu pabeigšu šo darbu kārtības punktu un tagad varam pāriet pie nākamā punkta - sociālais dempings Eiropas Savienība. Eiropas Savienībā atzinums uh, par empulu. Referents ir Jēnis Nilsons, tagad došu viņam vārdu. Paldies, priekšēdētāji. Jā, es eh, vēlētos pavisam īsi aprakstīt situāciju. Kāda ir situācija ar šo atzinumu? Šis atzinums ir domāts eh, nodarbinātības komitejai, kas ir vadošā komiteja šajā jautājumā. Vēlētos vēl papildināt, ka ir skaidrs, ka mums ir ekskluzīvas kompetences vai arī kopīgas kompetences sešos, sešās atsevišķās jomās. Tas nozīmē, ka mēs koncentrēsimies tieši uz šīm jomām, par to būs arī debats plenārsēdē. Ir bijušas divas sanāksmes ar ēnu referentiem mums. 236 grozījumi ir. Diskutējam par 18 kompromisu grozījumiem ar ēnu referentiem, un es rēķinos ar to, ka varbūt, ka pēdējā sanāksme būs rīt kopā ar ēnu referentiem. Es ceru, ka tā būs pēdējā. Man sākotnējais punkts no paša sākuma vienmēr ir bijis un vienmēr to esmu skaidri teicis, ka šeit runa ir par vienu jautājumu - par esošo tiesību normu īstenošanu visās dalību valstīs, un runa ir par to, kā nodrošināt šo noteikumu efektīvu kontroli Pirms es eh, runāšu par atzinumu pašu un par atsevišķiem punktiem, kas ir atzinumā un kas, manuprāt, ir īpaši svarīgi. Vēlētos vēl teikt, ka diskusijās <coughs> var eh, ļoti skaidri konstatēt, ka sociālais dempings tiek ļoti atšķirīgi interpretēts. Vēlētos eh, nosaukt piemēru no mana paša reģiona Ziemeļzviedrija. Ziemeļzviedrija ir eh, pie robežas ar Norvēģiju. Tas ir reģions, kur vienmēr ir bijusi pārvietošanās brīvība, ka nezā 50 gadus un nenotiek nekāda robeža kontrole. Un augu situācija un arī sociālie nosacījumi Norvēģijā ir daudz labāka nekā Zviedrijā. Un kas notiek manā pašvaldībā, kuras bija mērķis? māsiņas eh, devās uz Norvēģiju, jo viņas tur saņēma labāku augu. Un tas noved pie tā, ka trūkst māsiņas, piemēram, mūsu reģionā. Un tas uh, ir nu tā, ka ja darbs tās ar brīvi pārvietoties, tad šāda situācija var rasties. Tad eh, pie manis vērsās kāds vēlētājs un teica – Es eh, esmu spie, piespiests eh, pacelt augus arī mūsu, mūsu reģionā, jo iznāk tā, ka arotbiedrības Norvēģija ir izraisījusi šādu situāciju. Tas ir saistīts ar to, ka auga situācija mūsu valstī ir savādāka nekā Norvēģijā, un iespējams, ka tas var izraisīt sociālo dempingu. Tāda ir situācija. Uzņēmumi Norvēģijā faktiski rīkojas tā, ka vairs nav godīga konkurence. Labi, to arī varētu uzskatīt eh, par sociālo dempingu starp Zviedriju un Norvēģiju. Bet kas mūs saista? Tas, kā sociālais dempings un godīga konkurence, negodīga eh, konkurence ir faktiski divi dažādi vārdi vien tā pašā vietā. Mēs vēlamies, lai būtu godīga konkurence un lai notiekumi tiktu īstenot visās valstīs. Es to saku tādēļ, lai būtu skaidrs, ka ir eh, sociālajā jautājumā ir eh, dalībvalstu kompetences, augu veidošana algas, tas ir dalībvalstu jautājums. Tas ir saistīts ar to, ka darba tirgi atsevišķās dalībvalstīs ir atšķirīgi organizēti, un mums ar šo jautājumu ir jātiek galā, un to mēs arī darām, pie tā strādājam. Mēs to darām tādā veidā, ka ieviešam noteikumus, piemēram, darba ņēmēja nosūtīšanas jomā, kas attiecas uz satiksmes jomu. Tas, protams, ir īpaši sarežģīti, jo, protams, ka satiksme jau pēc definīcijas ir pārobežu jautājums Tādēļ mums tieši šajā jomā ir vajadzīgi kopīgi noteikumi. Vēl ar vienu ir tā, ka es uzskatu, ka mums ir jāizteno kopīgie noteikumi un šie noteikumu īstenošana jākontrolē. Tas ir svarīgākais. Bet no otras puses es eh, vēlētos atzīt, ka ir zināma sasaiste starp eh, drošību pasažieriem, cilvēku drošību uz ceļiem un darba nosacījumiem, sociālajiem nosacījumiem. Manuprāt, pastāv ļoti skaidra sasaiste starp šiem abiem aspektiem, kas attiecas uz atsevišķiem punktiem. Protams, ka ir eh, pareizi, ka mēs eh, konstatējam, ka jautājums par eh, kravu transportu, tas ir jautājums, kuros ir ļoti daudz notiekumi, piemēram, par kabatāžu un citi. Un uh, faktiski ir ļoti viegli pārkāpt noteikumus. Dažreiz ir ļoti grūti īstenot kontroles, vai arī nav uzraudzība par kabatāžas eh, lietošanu, un šī uzraudzība jānodrošina, lai būtu vieglāk pārbaudīt, eh, vai tiek ievērot kabatāžas noteikumi satiksmē. Tā tad ir jābūt uzraudzībai, un tā ir jānotiek. Un es domāju, ka šāda uzraudzība ir jāorganizē visiem, un tagad to ir iespējams izdarīt. Tad vēl ir arī man atzinumā punkti, kuru mēs sakām, ka ir iespējams uzlabot kontroles, piemēram, ar jauno tehnoloģiju palīdzību. Tas ir iespējams attiecībā uz transporta līdzekļiem. Digitalizācija nenozīmē vienkārši vairāk vai mazāk eh, administratīvo slogu, bet tas nozīmē, ka iestādēm var būt vienkāršāk izmantot digitalizāciju, lai veiktu atbilstošu kontroles. Un es domāju, ka visa komerciālā satiksme ir jāpakļauj šādām kontrolēm. Un, manuprāt, digitālā tehnika atvieglo iestādēm viņu darbu. Turklāt vēl ir svarīgi izstrādāt stratēģiju gaisa satiksmē. Mēs norādām, ka darba nosacījumu atbilstoša īstenošana aviokompānijām ir jāīsteno, bet mums ir arī nepieciešama notiekumu vienādošana Eiropas līmenī. Piemēram, personāla šī izcelsmes valsts atbalsta punkts, un tas ir arī jautājums, par kuru jau ir bijušas diskusijas, un man, mans viedoklis ir tāds, ka mēs esam mēģinājuši ņemt vērā politisko grupu viedokļus, un mēs esam mēģinājuši veidot vairākumus. Protams, ka nevar panākt visu, katrs panākt visu, ko vēlētos iekļaut atzinumā, jo politiskie viedokļi ir dažādi, bet es ceru, ka mums izdosies uh, rādīt skaidru signālu ar mūsu atzinumu. Kā mēs varēsim teikt, jā, transporta komiteja saka, ka tas ir svarīgs jautājums. Mēs esam par godīgu konkurenci, bet pret sociālo dempingu. Paldies! Paldies, un tagad Markus Pīters. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī referentam galvenokārt par uh, ļoti labo sadarbību. Viņš bija gatavs sadarboties uh, un arī pieņemt citu politisko grupu ieteikumus. Pirms dažām nedēļām kopā ar daudziem deputātiem mums bija tikšanās ar smago automašīnu šoferiem, kurus ļoti skar sociālais dempings, un es personīgi uh, izdarīju tādus secinājumus, ka tika prasīts uh, tātad uh, augstākus minimālos standartus noteikt par atrašanos ārvalstīs, attiecībā uz arī uz braukšanas un atpūtas laikiem, tas viss ir pareizi, bet izkristalizējās, ka problēma bija ne paši minimālie standarti kā tādi, bet gan kontrole. Kontrole dalībvalstīs, šo standartu ievērošana dalībvalstīs. Un ja tas nedarbojas, tad Eiropā mēs varam noteikt, cik vien augstus minimālos standarts vēlamies, tas neko nedod. Līdz ar to ļaujiet man vēl pateikt vienu lietu. Ne visi transporta uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto šoferus. Ir arī ļoti labi piemēri loģistikas jomā, kur sadarbība ir ļoti laba. Uh, ar arotbiedrībām, ar šoferiem tiek eh, strādāts pie ļoti labiem eh, sociāliem modeļiem. To nevar visu mest pār vienu kārti, bet eh, svarīgi tas, ka tas notiek, un tā kā tam visam ir Eiropas dimensija, tad tur ir jābūt Eiropas pieejai, lai šie noteikumi tiktu arī uh, ievērot Eiropā. Par atzinumu tagad konkrētāk. Pirmkārt, mēs tiešām ļoti atbalstām to, ka transporta komiteja uzstāj uz savām kompetencēm, ka nodarbinātības komiteja nevar tā iejaukties tīros transporta jautājumos. Tur mēs ar eh, referentu un komitejas priekšsēdētāju strādājam, lai šīs lietas tiktu noskaidrotas mums eh, pieņemamā virzienā. Kas attiecas uz konkrēto saturu Gribētu vēlreiz uzsvērt, ka no sākotnējā projekta, ko sastādīja atzinuma sagatavotājs, daudzi mūsu ieteikumi ir ietvert arī kompromisos, un uh, es esmu diezgan uh, optimistiski noskaņots, ka šis atzinums varētu uh, gūt plašu atbalstu. 18 kompromisi ir, um, vēl vakar saņēmām jaunus kompromisus, un rīt būs tikšanās, par tiem būs jāvienojas, bet mums ir skaidrs, ka jaunas eh, komisijas kompetences, kontrolas kompetences nevar būt, un tāpēc eh, tās nedrīkst arī iekļaut ziņojumā. Tas radītu nepatiesas cerības, eh, kam, kas nevar tikt īstenotas ar uh, Eiropas kompetencēm mēs prasīsim subsidiāts principa ievērošanu un dalību valstīm ir jāīsteno kontrols un jānodrošina noteikumu ieviešana. Uh, Un par to komisija var, protams, šeit īstenot lielāku koordināciju, var, protams, piedāvāt risinājums no komisijas puses, tātad spēcīgāku komisijas koordinācijas funkciju, to, mūsuprāt, vajadzētu prasīt. Un eh, tajā pašā virzienā iet arī tas, ka um, to nevar atstāt jaunas Eiropas ceļdrošības aģentūras ziņā. Um, kontrols funkcijas ir jāsaglabā, jo ar šādu uzdevumu uzstādījumu mēs norādām, noraidām jaunas drošības aģentūras izveidi. To mēs varam vēlāk risināt šo jautājumu, ja būs runa par citiem aģentūras uzdevumiem, bet nevis sociālā dempinga vai uh, sociālās likumdošanas īstenošanas uzdevumiem, tas nevar tikt uzticēts Eiropas aģentūrai. Labi ir tas, ka tika izsvītrota prasība pieņemt jaunu regulu par zemes pakalpojumiem. Visas citas lietas, Nilsona kungs, um, to mēs varēsim atrisināt ar kompromisiem, arī attiecībā uz manas politiskās grupas grozījumiem. Tur esmu diezgan optimistiski noskaņots, ka panāksim labu atzinumu sociālajā komitejā. Paldies, tagad Roberts Zīle, lūdzu. Uh, Jā, paldies priekšstādātāji. Es arī gribētu sākt ar pateicības vārdiem Jensam Nīlsaram. Procedūra bija ļoti uh, demokrātiska, mums bija tikšanās ēnu referentiem un rīt būs vēl viena tikšanās, līdz ar to nav par ko sūdzēties. Un pēc pēdējās uh, tikšanās uh, ēnu uh, referentu kontaktā bija uh, Uh, uzlabojumi, piemēram, trešajā kompromisā ir saikne ar protekcioniskiem pasākumiem, kas bieži vien tiek nepamatot izmantot. Bet te pašā laikā es gribētu teikt, ka pat pēc uh, šīm sarunām un diskusijām ēnu referentu sanāksmēs mēs uh, aizvien vairāk un vairāk uh, ieejam nodarbinātības komitejas ideoloģijā, un mēs esam aizmirsuši, ka mēs esam uh, um, transporta komiteja un ka mums ir jārūpēs par vienoto tirgu transporta sektorā. Mēs uh, apspriedām, ka uh, jūras ceļa un aviācijas un citās uh, jomās ir ļoti atšķirīgas situācijas, un bieži vien mēs visus sociālos jautājumus sajaucam visiem transporta veidiem. Piemēram, ir jaunas lietas kā jauniešiem kopā ar sievietēm, uh, vajadzētu viņus iedrošināt, eh, iesaistīties transporta tirgu, bet, eh, jā, tā ir laba eh, ideja, bet nav nekas teiks par to, ka, um, lai iesaistītos darba tirgu, dažādās valstīs ir dažādi noteikumi. Kā jūs varat iedrošināt, stimulēt, piemēram, vidusjūras valstīs darba tirgu, ja tur ir ļoti augsts bezdarbs, ja mēs vēlamies ievietot šādus uh, Uh, teikumus, tad mums ir arī jārunā par to, ka jānovērš šķēršļi um, nodarbinātības veicināšanai šajai valsts, šajās valstīs, tad tur jāmaina likumdošana, nevar vienkārši iekļaut tādas jaukas idejas kompromisos. Sastajā un septītajā kompromisā joprojām ir šī te pati ideja uh, izstumt uzņēmumus no um, šīs jomas, tāds kā melnais saraksts. Es nedomāju, ka tā mēs varam rīkoties vienotajā tirgu. Uh, Un tai pašā laikā ir arī šīs te uh, ceļu transporta um, uh, eh, eh, paskasījušu firmas, kas ir pilnīgi legālas, bet, piemēram, kuģniecībā tas pats var būt nelegāli. Tātad, un tas, to visu apvienot vienajā, vienā kompromisā, tas nav pareizi. Manuprāt, mēs ejam vienotā tirgus fragmentācijas ziņā. Un šeit tiek eh, runāts par to, ka uh, citos tirgos var tikai fragmentāri strādāt. Un mēs šeit runājam par vienoto tirgu. Būtībā šeit tiek teikts, nenāciet citos tirgos. Mēs tagad ejam pilnīgi citā virzienā. Un Nilsārkungs, jūsu uh, piemērs par uh, medmāsām, kas strādā Norvēģijā, arī Latvijas medmāsas strādā Norvēģijā. Uh, Uh, un, ja uh, Norvēģijas tirgus būtu piesātināts, tad uh, viņas dotos uz Zviedriju, jo tur ir daudz labāks algas medmāsām, bet mēs šīs medmāsas apmācām arī ar um, nodokļu maksātāju naudu mūsu valstī. Jā, ir ļoti labi šī darba spēka kustība, bet mums ir jāraugās, ko mēs varam izdarīt. Piemēram, ar vietējiem asistentiem uh, es īstenoju tādu kā sociālo dempingu um, saskaņā ar Eiropas noteikumiem. Mēs nevaram maksāt tādas pašas algas, viņi veic to pašu darbu uh, manā valstī, tāpat kā, piemēram, Dānijā, bet atšķirības ir milzīgas. Un uh, to nosaka Eiropas parlamenta noteikumi, un tā ir skaidra diskriminācija, un mēs vienmēr par to runājam. Mēs uh, redzam, uh, kokus, runājot par sociālo dēmpingu, bet mēs neredzam mežu. Kolēģi, mums ir jādomā vairāk par transportu. Mēs uh, drīz vairs vispār tiešām neredzēsim šo mežu. Paldies, tagad Pāvils Tanička. Uh, paldies priekšsādātāji un paldies arī Nielsēna kungam. Arī es gribētu piekrist tām, ka mums mūsu debatas ir ļoti vaļsirdīgas un mūsu referenti ir gatavi pieņemt dažādus priekšlikumus no ēnu referentiem. Protams, ka ir dažādu viedokļu dažādi viedokļi par atsevišķām niansēm, un referentam, protams, ir tiesības ne piekrist tiem priekšlikumiem, kas neatbilst viņa skatījumam, taču es vēlējos papildināt to, ko teica Nielsen kungs. Mums ir jācenšas panākt, lai šis atzinums saņem nopietnu vairākumu, un tāpēc ir nepieciešams vēl nopietni piestrādāt. Es te vēlētos uzsvērt vairākus svarīgus punktus pirms es tos prezentēju ēnu referents sanāksmē. Pirmais punkts ir, man šķiet, ka mums ir pareizais līdzsvars starp sociālajiem nodarbinātības jautājumiem un tirgus jautājumiem. Nē, nu, virziens, protams, ir pareizs. Un mēs runājam par konkurenci un tā tālāk, tad man ir jāpiekrīt kolēģiem, kurš sacīja, ka mēs esam mazlietiņa pār daudz pavirzījušies uz nodarbinātības pusi. Pilnīgi skaidrs, ka neviens neatbalsta sociālo dempingu, kā jau Nilsen kungs teica, <coughs> sociālo dempingu var definēt dažādi. Uh, mums ir jāsaprot, eh, ka ir jāpanāk, ka mēs tiešām runājam par sociālā dempinga jautājumiem, nevis eh, tikai par kaut kādām eh, priekšrocībām vai trūkumiem. Tā ir daļa no iekšējā tirgus. Vēl viens elements, ko es vēlējos uzsvērt, ir tas, un man liekas, Roberts Zīle to jau uzsvēra, ka dažās rindkopās mēs pārsniedzam Eiropas Savienības kompetenci. Es tikai atkārtošu to, kas jau tika teikts. Galvenokārt te runa ir par sesto kompromisu, kur mēs aicinam komisēju un dalību valstis pētīt sociālo dempingu un izstrādāt sodu mehānismu, uzliekot naudas sodus un tam līdzīgi. Te mēs vienkārši sajaucam dalībvalstu kompetenci un ES kompetenci, un manuprāt, šis ir pats problemātiskākais kompromiss visā ziņojuma projektā Man šķiet, ka arī N referentiem ir diezgan dažādi viedokļi par šo jautājumu. Tad, kad mēs runājam par sociālo dempingu, tad mēs nerunājam par to, ka pilnīgi visiem ir vajadzīgs absolūti vienādas algas un absolūti vienādas tiesības. Mēs runājam par vienlīdzīgām iespējām vienlīdzīgā ietvarā, un eh, tas ir sarkanais dzīpārs, kas iet cauri visam tekstam. Es te arī laikam beigšu. Es gan varētu vēl diezgan daudz runāt, par kurām ir nepieciešams parunāt ēnu referents sanāksme. Ne? Es domāju, ka drīz mēs varēsim pabeigt darbu. Nu, te mums ir tikai tādas divas problemātiskas vietas, pie kurām vēl ir jāpiestrādā, un ir cerība, ka mēs izstrādāsim tekstu, ko N referenti rīt vairākumā atbalstīs. Paldies, tagad Katarīna Konešnas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, eh, referent kungs, par jūsu viedokli. Es zinu, ka ir ļoti grūti uzrakstīt atzinumu par tik sarežģītu jautājumu. Un uh, ir arī sarežģīti harmonizēt grozījums, taču es ceru, ka jūs atteiksieties no problēmas relativizācijas un ka jūs aizstāvēsiet tādu tekstu, kāds tas ir sarakstīts. Mēs nedrīkstam šaubīties tāpat kā jūs, es uzskatu, ka pasažieru drošums un darba drošība ir e, daļa no e, šī teksta. Mums ir nepieciešams saprast, kas ir tas ietvers, kurā mēs strādājam. Es piekrītu ļoti daudziem grozījumiem, taču daži man šķiet pārāk vienkāršoti. 2014. Mm, gadā ļoti daudzi darbinieki strādāja ārzemēs, un viņiem tika maksātas tādas pašas algas kā vietējiem, jo nav īsti godīgi, ka jūs strādājot citā valstī saņemat tādu val algu kā savā valstī. Nu, un tad šis uh, uz ārzemēm nosūtītais darbinieks nedrīkst saņemt mazāku algu. Es nesaku, ka algu atšķirība automātiski ir sociālais dempings, taču mēģināt uzturēt zemu algu līmeni na, nevienmēr pilnīgi noteikti ir sociālais dempings, bet tas tā var būt. Mums noteikti jāuzlabo inspekcijas transporta sektorā labāk jāuzrauga darba laiks un jānodrošina, ka pašreizējā uh, likumdošana tiek īstenota praksē. Es to noteikti atbil, atbalstu. Mēs noteikti gribam, lai transporta vadītāji būtu kārtīgi atpūtušies, jo te ir runa par mūsu pašu drošību. Es ceru, ka rīt eh, referents sanāksmē mēs varēsim nonākt pie laba uh, vienošanās. Paldies, Karima Dēlī! Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam par viņa priekšlikumu, īpaši par kompromisu priekšlikumiem, taču es vēlētos pievērst jūsu uzmanību tam, ka pat ja Junkera kungs uzskata, ka um, viņam ir taisnība, mēs nevaram kļūdīties attiecībā uz sociāli, sociālā dempinga jautājumu. Jo, saprotiet, tas ir kā inde, kas var nogalināt Eiropas projektu. Mēs arvien vairāk pārliecinamies par to, ka šajā jautājumā nekas netiek darīts vai tiek darīts ļoti maz un tas nozīmē, ka mūsu pilsoņi novēršas no Eiropas. Tā, tā būtu pirmā lieta. Otrais, ko es gribēju teikt, ir, ka mēs esam diezgan katastrofālā situācijā, īpaši, ja jūs skatāties uz algām. Viss tiek vilkts uz leju. Te mēs runājam arī par darbu un veselības jautājumiem. Darbā, nu, tā realitāte ir vienkārši briesmīga un necienīga, un es vēlējos pievērst jūs uzmanību dažiem tālbraucējiem šoferiem, uz kuriem nemitīgi tiek izdarīts spiediens. <clears throat> Dažiem tālbraucējiem šoferiem darba devējs uzspiež atpūtas laiku pavadīt savā kravas mašīnā. Na, tas ir briesmīgi, tā jādzīvo nedēļām ilgi. Jā, es dzirdēju, ka te dažs teiks, <clears throat> jā, bet ziniet, tas ir atkārtīgs, bet paklausieties. Zīles kungs ļoti labu piemēru sniedza par Eiropas parlamenta deputātiem un asistentiem. Agrāk tās algas bija atšķirīgas, bet tagad tās ir harmonizētas ļoti labi. Bet tālāk, iesim vēl tālāk. Mums ir nepieciešami minimālie sociālie standarti, lai visi varētu tos ievērot. Un, kad es runāju par minimālajiem standartiem, tāda runa e, šeit ir par algām, lai varētu izdzīvot. Tālāk, strīdu sābols ir, protams, kontrolas jautājums Piedodiet, bet manuprāt, mums ir jācīnās pret negodīgu konkurenci starp Eiropas eh, transporta sektoru. Mums ir nepieciešami inspektori, kas ar to nodarbojas. Mums ir nepieciešami noteikumi, kas tiek labāk ievērot. Vienkārši tie noteikumi, kas mums ir, viņi ir labāk jāievēro un viss un tad mums ir arī jālikvidē fiktīva nodarbinātība. Ir citi kolēģi, kas saka, o, es negribu, ka tiek izstrādāts melnais saraksts. Bet mums jau ir melnais saraksts, piemēram, aviācijas kom mm, kompānijām, kas nespēlē pēc noteikumiem. Jo tādā veidā mēs atvieglojam dzīvi tiem, kas ievēro noteikumus un tiem, kas noteikums neievēro, mēs viņus ieliekam melnajā sarakstā. Un tad arī mums ir jāskatās, lai uzņēmumi pilda savus pienākumus. Zils kungs teica kaut ko ļoti interesantu. Viņš teica, ka visi transporta sektori, ieskaitot gaisa transporta sektoru, mēs visi zinām, kas notiek ar Ryanair. Um, Mm, tas notiek arī jūras transportā, ir uh, problēmas ar darbinieku algām. Viņi tiek nodarbināti nelegāli, viņiem tiek algas maksātas aploksnē, un tas nozīmē, ka šodien tā ir drāma, bet rīt tā būs liela problēma. Un es jums saku godīgi, mums nav izvēles, mums šis jautājums ir jāatrisina. Vai nu Eiropa aizstāv savus pilsoņus, vai nu Eiropa sabrūk. Paldies! Paldies! Pēters Lundgrens, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdē. Gribētu pateikties uh, referentam Siznieka par darbu pie šī atzinuma un par labajām diskusijām, kas ir līdz šim bijušas un kas rīt arī vēl būs rēnu referentiem. Gribētu teikt, ka tiešām esam nonākuši krustcelēs Eiropas Savienībā, jo vai nu mēs vēlamies atbilstošus noteikumus un labus darba apstākļus, vai nē. Ceļš, pa kuru tagad ejam, tas ir ceļš, par kuru mēs domājam, ka tas ir pieņemams, bet ka pastāv atšķirīgi nosacējumi un kā ir konkurence starp dalību valstīm, jo personālam ir jāstrādā atšķirīgos apstākļos. Un es domāju, ka mēs šeit Eiropas Savienības saskaramies ar situāciju, kad dalī, dalība vēlēšanās ir zem 50%. Izteikuma tonis ir tās ļoti sakāpināts, un eh, par manu valsts viedzību var teikt, ka uzticība Eiropas Savienībā ir ļoti vāja. Jautājumā par kabotāžu un uh, kabotāžu noteikumu ievērošanu vēlētos, lai tas tiešām viss virzītos uz priekšu. Šeit tieši ir piecus punkti sociālajiem dempingam, kravu pārvadājumu sektorā. Transporta sektors mainās. Ir svarīgi, lai mēs uh, arī jaunus cilvēkus varētu nodarbināt, piedāvāt atraktīvas nodarbinātības iespējas. Bet kāda izskatās situācija tagad? Jauniešiem mēs varam tikai teikt, ja kāds grib strādāt kā kravu pārvadātājs, iespējams, ka būs jāpavada veselu mēnesi kravas kabīnē, kravas mašīnas kabīnē, nebaz neredzēs, neredzēs ne ģimeni, ne draugus, un auga būs tāda, ka knapi varēs izdzīvot un kādreiz nevar atrast arī, kur uh, novietot kravas mašīnu. Higienas jautājumi, darba apstākļi, visu to nemaz nevēlos pieminēt. Tas nav pievilcīgi jaunam cilvēkam. Runa ir par to, kā mēs skaidri pateiktu, esam par godīgu konkurenci. It īpaši satiksmes debatēs arvien jākonstatē, ka bijušās vecās dalība valstis ir situācijā, ka daudzi ierodas no jaunajām dalību valstīm un konkurenci sāsina. No jaunajām dalību valstīm cilvēki ir gatavi darīt to pašu darbu par pusi no algas. Tas ir tieši tas, kas notiek manā valstī. Ārzemju darba ņēmēji mēģina iespiesties Zviedrijas darba tirgu bet Zviedrija grib pieturēties pie saviem darba noteikumiem, darba apstākļiem, bet robežas ir atvērtas un vienkārši tāda konkurence tādēļ ir. Vienkārši tādēļ to saku, ka tagad esam krustcelēs. Mums ir atšķirīgi darba nosacījumi. Par ko tagad ir jārunā un pie kā jāstrādā? Ir jābūt tādiem darba apstākļiem, kas nodrošina pienācīgus pienācīgu dzīvi visiem, kas tur strādā šajā jomā. Citādi mēs eh, arvien attālināsimies no Eiropas Savienības pilsoņu uzticības. Tagad Pietra Lukaševska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mēs jau atkal diskutējam par sociālo dempingu. Vēlos uzdot jautājumus. Gribētu galvenokārt Eiropas komisijai jautāt Kā jūs definējat sociālo dempingu? Nekad neesmu jūsu mājaslapā atradusi definīciju sociālajam dempingam. Vēlētos, lai mēs skaidri zinātu, par ko mēs šeit runājam. Nekur neesmu šādu definīciju redzējusi. Manuprāt, tas ir bieži vien ļoti subjektīvi, ko saprotam ar sociālo dempingu. Nav jau runa par to, ka konkurence vajadzētu likvidēt Tā jau nav Eiropas Savienības vērtība. Mēs skaidri zinām, ka katrā dalē valstī ir uzņēmumi, un katrs klients vienmēr izvēlēsies uzņēmumu, vai arī konkursos izvēlas uzņēmumus, kas piedāvā lētu cenu. Atvainojos, ka nu, šeit piemin tādu piemēru. bet mēs varam Carrefourā nopirkt ābolus par noteiktu cenu, kādēļ tas nemaksā tik pats, cik uh, citās dalībvalstīs šie āboli ir no dažādām dalībvalstīm, redz dažādas cenas tajā pašā Carrefourā, tie ir no, vēsti no dažādām dalībvalstīm, dažādas transporta izmaksas. Es piekrītu labākiem darba apstākļiem, kravas mašīnu vadītājiem, tas ir pareizi. Šodien mēs runājam par šo jautājumu. Jūs priekšsēdā kungs eh, sarīkojat uzklausīšanu, kurā piedalījās eh, kravas eh, mašīnu vadītāji no dalībvalstīm, un viņi stāstīja par to, kur notiek noteikuma pārkāpšana. Un bieži vien tas ir tieši rietumu dalībvalstīs, un šīs rietumu firmas maksā zemākas cenas krāvas mašīnu vadītājiem, kas ir no Bulgārijas, Polijas vai citām austrumu valstīm. manuprāt, noteikti ir jāvēršas pret noteikumu pārkāpšanu, ļaunprātīgu izmantošanu, ir jāievēro noteikumi, ir noteikumi kontrolēm, un tas viss ir jāizteno. Ir arī atšķirīgas cenas. Dažās dalību valstīs eh, šoferiem maksā par stundām, pūlijā maksā mēneša auga, tur ir atšķirības vēlos eh, apsveikt referentu kungu par veikto darbu. Tas bija ļoti sarežģīts darbs, arī ēnu referentus vēlos apsveikt. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jau šodienas diskusijā to dzirdam. Saprotu to, ko saka kolēģi no citām dalību valstīm. Protams, kā uzņēmumi ir uh, tādos apstākļos, ka jās, jāstrādā zem liela spiediena, bet, kā jau teicu, ir ļoti atšķirīgas izmaksas, ir atšķirīga nodokļi, Skandināvijā ir ļoti lieli nodokļi. To visu nevar vienādot, nolīdzināt uz vienu kopsaucēju. Bet, kā jau teicu, ja jau mēs šodien uh, runājam ar Eiropas komisiju, vispirms gribētu pajautāt, kāda ir definīcija sociālajam dempingam. Oh Otrkārt gribētu uzdot jautājumu Eiropas komisijas pārstāvim. Pagājušajā nedēļā otrdien Eiropas komisija ieviesa grozījums, ieteica grozījumus darbā nosūtīšanas direktīvā. Ir jautājums, vai pārbaudot šo direktīvu, komisija runās arī par kabotāžu un transportu Vai komisija var pateikt, eh, kāds status būs kravas mašīnu vadītājiem, kas strādā pārobežu jomā? Dalībvalstis. Runā arī par 561. rekordu 2006. gada Tātad 561 no 2006. gada. Šeit runa par izmaiņām. Runa par atpūtas laikiem, ka to var, tos var izmantot arī mājās. Un vai Eiropas komisija jaunās paketes ietvaros vēlas šo paketi mainīt? Runa ir par atpūtas laikiem. Paldies, tagad Kristīna Revodalona. Paldies. Mēs redzam, ka dempings transporta jomā ir problemātisks gan pret strādājošiem, gan pret mūsu sociālo modeli. Tas satrauc arī daudzus mūsu līdzpilsoņus un daudz deputātu šajā komitejā, ņemot vērā, cik daudz grozījumu ir iesniegti. Un gribētu vispirms pateikties Jensam Nilsenam par paveikto darbu un paldies arī uh, ēnu referentiem, pat ja diskusijas vēl nav Eh, nonākuši līdz beigām, bet 18 eh, kompromisa grozījumi ir sagatavot, un tas ir bijis liels darbs. Tie jautājumi, kas šeit tiek pieminēti, tie ir ļoti satraucoši, un mēs eh, pagājuši piekdien redzējām Francijā, ka tika pieņemts spriedums, kad tika, tur bija runa par uh, sešiem uh, transportētājiem, kam tika pratik, prasīts trīs gadu cietumsots, jo viņi tūkstoši Polijas, Rumānijas, Portugāles šoferi pieņēma darbā, ļaunprātīgi izmantoja un uh, pieņēma darbā šo nosūtīto darbinieku uh, uh, direktīvas ietvaros. Un tas ir tiesas spriedums. Mēs šobrīd saprotam, ka šīs direktīvas un Eiropas regulējuma piemērošana ir eh, eh, pienācīgi jāveic un nevar tikai paļauties uz dalību valstīm. Ar to nav pietiekami, un šī iemesla dēļ man šķiet, ka ir jāizveido šī Eiropas aģentūra. Mēs zinām, kāda ir uh, Um, nevēlēšanās no komisijas puses veidot jaunas aģentūras, jo ir budžeta ierobežojumi, bet mums ir jāsaprot, ka dzelzceļa aģentūra ERA, uh, par kuru mēs balsojām uh, pirms pār stundām, var uh, kļūt par sauszemes transporta aģentūru, kur būtu gan dzelzceļš, gan autoceļu transports. Un, uh, Uh, tad tā varētu strādāt pie šiem jautājumiem, lai drošība tiktu ievērot, lai tiktu ievērot noteikuma attiecībā uz šoferiem un uh, arī attiecībā uz uh, transportu uzņēmumiem. To visu var darīt, lai būtu šī Eiropas aģentūra, kas varētu nodrošināt to, lai būtu sankcijas, kas tiešām arī tiktu īstenots pret tiem, kas neievēro noteikumus. Man ir liels prieks, ka daudzi grozījumi, ko iesniedz, ir iekļauti kompromisu grozījumos, daži netika iekļaut, un es saprotu, ka visu nevar iekļaut kompromisos, bet eh, es domāju, ka mums eh, visiem vajadzētu censties panākt, lai pēc šīm diskusijām un debatēm eh, mēs panāktu tekstu, uh, Eh, kas būtu transporta komitejas atzinums, eh, lai tas būtu pēc iespējas spēcīgāks, jo mums ir tiešām ļoti satraucoši jautājumi, kas mūs visus nodarbina. Paldies! Paldies! Tagad Pēters Vandālens. Jā, danku vēl, voorzitter. Jā, paldies priekšēdētāji. Priekšēdētāji, es uh, sešus gadus esmu šeit parlamentā deputāts. Dažreiz Vairāk kārt gadā ir sanāksmes par sociālo dempingu ar uh, iekšzemes kuģniecību piekādātāju uzņēmumiem. Rotterdamā pagājuši reiz bija kopā ar kolēģi De Jongu šāda sanāksme. Un visās sanāksmēs, kurās esmu bijis klāt, bija viena kopīga līnija. Vispirms tomēr gribētu pateikt, ka man drusku bēg, ka šeit ir ļoti ideoloģiska diskusija. Tas nav nepieciešams. Mums ir vajadzīgi praktiski risinājumi. Ir jāķeras klāt lietām, jādara. Otrakārt, ir cilvēki, kur atkal grib aģentūru, domā, tad jau viss būs labi, ja būs aģentūra. Gribētu tikai teikt, nedariet to. Šeit runa ir par eh, ļoti skaidriem, praktiskiem lēmumiem, kas mums ir jāpieņem. Otrakārt definīcija sociālajam dempingam. Ar šādām šķietamām konstrukcijām, ar eh, paskastījušu firmām rodas eh, nedroši darba apstākļi darba ņēmējiem, un tas atstāja ietekmi uz drošības situāciju. Tur ir vienkārši vienkārša definīcija vajadzīga. Par citām lietām mums nevajadzētu šeit runāt šādas šķietamas konstrukcijas, eh, eh, paskastīšu uzņēmumi vienmēr noved pie tā, ka notiks izmantošana, ļaunprātīga izmantošana. Protams, ka drošības jautājumi ir būtiski izšķiroši. Ja kravas mašīnu vadītāji tiek piespiesti pārkāpt braukšanas un atpūtas laikus, Tad ir jāuzliek naudas sodi, lai cilvēki varētu kādīgi strādāt. Un treškārt cīņa pret krāpniecību. Vislabākā cīņa pret krāpniecību visā ciklā darbojas ar vidu palīdzību. Šādas eh, šķietamas firmas, kurā notiek ļaunprātīga izmantošana, pret tām vislabāk ir cīnīties ar eh, nodokļu juridiskiem procesiem, ar inspekcijām, Pats kaut ko tādu esmu novērojis. Mums ir vajadzīga cīņa nodokļu līmenī pret šādām konstrukcijām. Un Eiropas komisija es eh, pagājušajā gadā nosūtīju tai jautājumu par eh, notiekumu pārkāpšanu kravas eh, mašīnu vadītājiem. Būtas kundze teica, jā, mēs strādājam pie šī jautājuma, tur viss kaut kas notiek, bet tas ļoti maz. Gribētu zināt, ko dara komisija. Dalībvalstu inspekciju dienesti, tiem vajadzētu izdarīt lielāku spiedienu, viņiem vajadzētu ļoti nopietni izturēties pret sociālā dempinga jautājumu. Par prevencijas jautājumu, jā, ir vajadzīgas labas stāvvietas, kur šoferi varētu atpūsties, kur viņi varētu būt droši, ka viņu kabīnēs neviens neielauzīsies, vajadzīgas uh, uzraudzīt stāvvietas, uh, kontrols var ļoti labi īstenot. Ir, uh, jāharmonizē kontroles. Tas viss jau notiek, bet eh, kontroļu maršruti, piemēram, ir jau Luksemburgā, Eirokontrola maršruts, tas viss diezgan labi darbojas. Tur tiek izmantot starptautiskas inspekcijas dienests. Es ceru, ka ar vien vairāk šoferi var izmantot eh, iespēju anonīmi nodot datus Eirokontrolu maršrutam. Un praksē šādā veidā tas viss var notikt vēl labāk. Es ceru, ka mēs vairs nediskutēsim ideoloģiski, bet lai mēs labāk izmantosim tos instrumentus, lai cīnītos par to visu, pret uh, paskatīšu firmām, kas, piemēram, uh, iekšzemes transportā, gaisa satiksmē un piekārtas firmās izmanto cilvēkus. Dietas Rebeks Kohs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Sirsnieks paldies Nielsen kungam par lielisku paveikto darbu. Gribētu pievērst jūsu uzmanību trim maniem grozījumiem. Pirmkārt, vairākas tikšanās ar darba ņēmējiem no transporta arvien tiek stāstīts par to, ka daži uzņēmumi savus šoferus apzināti iegūst situāciju, kad ir jāpārkāpa noteikumi pat eh, pieņem to, ka būs jāmaksā naudas sodi, jo tas viss ir izdevīgi. Tādēļ es savā grozījumā 29 prasu konsekventas sankcijas pret rupjiem pārkāpumiem un jāuzliek tādas sodas, kas eh, būtu atbaidoši citiem, kā piemēri. Un to grib īpaši uzsvērt. Otrkārt, eh, jā, pārsteidzoši, cik daudz dati par uh, ceļu nodevu tiek vākti elektroniski, bet lielākā daļa no tiem tiek izmantoti. Tādēļ es kā konkrētu risinājumu 130. grozījumā, manā grozījumā iesaku kontrolas iestādēm uh, sniegt piekļuvi šiem uh, datiem par ceļa nodevām un lai labāk varētu kontrolēt kabatāžu norma ievērošanu. Jā, mans iepriekšējais runātājs eh, arī runāja par praktiskiem risinājumiem. Es arī to gribētu darīt. Treškārt, daudz kolēģi vēlas astoto punktu svītrošanu par ceļu satiksmes kārtību. Gribētu teikt, ka 72-80% no kravu pārvadēm ir tieši pa ceļu satiksmi, pa ceļiem. Un eh, ceļu satiksmē nav aģentūra, tādēļ mums nevajadzētu šo tematu pilnīgi eh, nobīdīt maliņā. Bet arī šeit vēlētos ne, nevēlos aicināt iedibināt uh, ceļu saziņas aģentūru. 159. grozījums gribētu norādīt, ka ir arī vidusceļš, jo pašlaik jau dažas uh, iestādes uzlabo, piemēram, Eirokontrolu rūt, arī tik pieminēts TISPAU, kas sadarbojas ar dalību valstīm, lai tiktu īstenoti tiesību akti ceļu satiksmē. Šī uh, Satības policija un kontrolas iestādes eh, rūpējas par Eiropas harmonizācijas. Kontroles, kontroles bieži vien ir vēl tās neskaidras un uh, esošo likumu ievērošanu, īstenošanu tiek interpretēt ļoti dažādi. Tādēļ ir nepieciešams, lai dalība valstis gūtu atbalstu. Arī certificēšanā, standartizēšanā, ar tehnisko ekspertīzi, datu vākšanā, platformā, informācijas apmaiņā, apmācības pasākumos, kontrolas pasākumos. Šis atbalsts jau tiek sniegts no TISPOL un Eirokontrola rūt puses, bet tas nenosedz visu teritoriju, jo, jo visas dalībvalstis nav partneri. Tādēļ es priecātos, ja būtu pastiprināta sadarbība, ko es 159. grozījumā pieminu ar TISPOL un Eirokontrola rūt, arī kompromisos tas ir atrodams. Lielas paldies! Paldies! Klaudija Tabarde. Man ir saraksts, un ir pieteikušies uh, daudz deputātu, un es vienkārši runātā kārtībā tad visiem dod vārtu. Te nu am să fac o polemică pe acest subiect, dar... Paldies, priekšsēdētāji. Es negribētu tagad sākt diskusijas par šo tematu, bet tad, kad pacēlu roku kopā ar citu kolēģi, eh, tad eh, kolēģi jau sen izteicās, eh, gandrīz desmit runātājus pirms manis, bet negribu tagad par to daudz runāt, vienkārši gribēju to pateikt, jo ir svarīgi, lai mēs varētu izteikties. Bet es gribētu pateikties Jēnam, Jēnsam par uh, lielisko darbu, ko viņš paveica. Viņš tiešām uh, centās, uh, lai visi priekšlikumi tiktu iekļauti, gan no sociāldemokrātu, gan arī no citām politiskajām grupām. Un šīs diskusijas nav vienkāršas bet eh, arī patiesībā šī situācija ir ļoti sarežģīta, tāpēc tas tā arī ir, tāpēc mums ir eh, vajadzīga skaidra sociālā dempinga de definīcija. Bet es nezinu, vai atzinumā eh, būtu obligāti jādod šāda definīcija, varbūt komisija varētu šādu definīciju piedāvāt, kas tad tas ir sociālais dempings Eiropas līmenī. Definīcija ir jābūt skaidrai. Eh, diskusijas par sociālo dempingu ir uh, izvērtušās arī par diskusijām par to, vai mums ir vajadzīga ceļu satiksmes aģentūra vai nē. Pirms manis Koha kungs teica, ka 80% uh, eh, transporta, tātad uh, kravu pārvadājuma Eiropā notiek pa ceļiem. Uh, Tas ir pārsteidzoši. Jā, mēs, protams, to zinām, bet ir pārsteidzoši tas, ka mums nav šādas aģentūras pat, ja tik daudz uh, transportēšanas notiek tieši pa ceļiem. Um, es domāju, ka mums uh, tomēr šādu ceļu satiksmes aģentūru vajadzētu, un uh, to nevajadzētu kombinēt ar citām, piemēram, aviācijas vai um, Uh, citām uh, tādām upju satiksmi. Tā vajadzētu būt uh, neatkarīgai aģentūrai, jo šeit ir atšķirīgas problēmas ar darbaņēmējiem, ar drošību. Tās ir problēmas, kas ir atšķirīgas no citām uh, transporta jomām. Mums nav aģentūras, kas uh, nodrošina, kam ir uzdevums nodrošināt labu noteikumu uh, īstenošanu Eiropā. Uh, Mums, manuprāt, vajadzētu aģentūru, kuras pienākumos būtu arī harmonizācija un integrācija attiecībā uz darba ņēmējiem Eiropā. Šeit es domāju par šoferiem un par viņu drošību. Mēs runājām arī par uh, situāciju, um, kāda šobrīd ir. Ir minimālās algas, uh, kuras nosaka dalībvalstis vai arī um, um, tā tad ir uh, attiecīgs tas, attiecināms tas uz uzņēmiem, kam ir uh, juridiskā adrese attiecīgajā valstī, bet ir arī cita praksa, piemēram, tiek pieņemti šoferi no, piemēram, Austrum Eiropas valstīm, bet viņi tiek pieņemti darbā tā ar algām un īres līgumiem, kas atbilst uh, izcelsmes valstīm. Un tā ir problēma. Šeit vajadzētu ieviest tādu uh, regulējumu, lai šādu praksu vairs nevarētu īstenot. Un es domāju, ka tā ir problēma. Un šeit nav runa par algu atšķirībām starp valstīm, ir runa par šo konkrēto problēmu. Protams, mums ir jānosaka kaut kāds minimālais standarts eh, algu ziņā. Mums vajadzētu būt vienotam minimālajam standartam visā Eiropas Savienībā un vienlaikus būtu jābūt arī darba nosacījumu minimālajiem standartiem Eiropas Savienībā, jo šeit ir patiesa problēma, kā mēs varam pārtraukt šo negodīgo praksi, kad uh, rietumu valstu uzņēmumi uh, izvēlas uh, tikai šoferus no Austrum Eiropas valstīm, bet piedāvā viņiem algas un līgumus, kas atbilst tikai viņu izcelsmes valstīm. Un ko tad mēs darīsim? kad eh, šie šoferi tiks pieņemti darbā un viņu minimālās prasības netiks ievērotas, kas eh, būtu jāievēro visās Eiropas valstīs. Mums vajadzētu rast risinājumu šīm problēmām priekšādātāja kungs, un es domāju, ka būtu ļoti svarīgi, lai uh, būtu iestāde, kurai būtu uzdevums harmonizēt šo likumdošanu, to arī ieviest Eiropā. Paldies! Paldies! Džor Gazina Maisner tagad. Jā, paldies. Čorč, tev nebūs ilgi jāgaida, es izteikšos diezgan ātri. Gribēju pateikt, ka būtībā daudz kompromisu jau iet pareizajā virzienā. Tā ir, ka sociālajos jautājumos eh, mēs nekad šeit neesam viensprātis. Un eh, man šķiet svarīgi, lai, protams, darba ņēmējiem būtu darb, labi darba apstākļi un labas tiesības Es vienmēr pretojos pret šādiem vispārinātiem eh, kritiskiem punktiem eh, attiecībā uz darba devējiem, pret darba devējiem nebūtu darba ņēmēji, un tāpēc ir jāpien, jāpanāk tāda līdzsvarota pieeja. Un eh, daudzās lietās tas šeit ir ļoti labi izdevies. Īpaši vienu kompromisu numur 16 gribētu uzteikt. Tas, protams, ir mans grozījums, kas tur ir pieņemts, jā, kāda sagadīšanās. Un tur mums bija svarīgi, lai šis teksts, kas iepriekš bija ļoti protekcionistisks, kas atgādināja man Džonsa likumu no SV, ko cenšamies apkarot ar tētipu, ka jābūt lielākai atvērtībai, tas, protams, ir mūsu mērķis, ka mēs vēlamies Eiropas Eh, darba spēku uz kuģiem un eh, lai kuģi brauktu zem Eiropas karogiem, bet tas, kā tas tagad ir formulēts, ir vēl labāk nekā iepriekš, un es nedomāju, ka mums vajadzētu vienmēr darīt tā kā amerikāņiem, mums vajadzētu būt tādiem atvērtākiem pasaulē. Paldies tagad, Džordž Baks. Jā, paldies priekšsādētāji. Es eh, gribētu tā vispārīgi atzinīgi vērtēt to, ka mums ir pietiekami daudz laika, lai diskutētu. Tas nevienmēr tā ir. Uh, Un šodien e, tas tiešām ir ļoti atzinīgi vērtējams. Es domāju, ka šajā ziņojumā mums vajadzētu būt ļoti drosmīgiem, ambicioziem, e, jo um, tika pieteikta ceļu pakete, un šeit līdz ar to mums vajadzētu uzdot ļoti skaidrus uzdevumus, lai komisija tos varētu varbūt iekļaut šajā paketē, un tāpēc es um, atzinīgi vērtēju referenta darbu. Uh, kurš ir sagatavojis labu uh, ziņojumu, arī kompromisi ir, uh, manuprāt, ļoti pozitīvi vērtējami. Tas viss iet pareizajā virzienā, manuprāt. Divi punkti, kas man ir svarīgi. Pirmkārt, darba nosacījuma un drošības uh, sasaiste. Referents ļoti skaidri ir norādījis uz to, ka šeit ir saikne un bieži vien uh, atbildīgās iestādes to noraida. Proti, drošība, nesot saistīta ar darba nosacījumiem, es domāju gan, ka, ja ir stress un uh, nogurums, tad uh, ir arī riski drošībai, gan uz ceļiem, gan arī uh, citos transporta veidos jau tagad. Otrais punkts, ko gribētu pieminēt, ir kontrolas, pārbaudas. Gribētu atsaukties uz to, ko eh, teica Telīčkas kungs. Manuprāt, viņš uzsver ļoti interesantu punktu, proti šī te subsidiaritāte un dalībvalstu kompetences. Jā, protams, ka eh, to nevajadzētu ietekmēt vai pārkāpt, bet es domāju, ka šeit noteikti ir eh, jāpievērš uzmanība uh, Eh, tam eh, un arī tiem grozījumiem, kas iet šajā virzienā un kas eh, attiecas uz atšķirīgu likumdošanas piemērošanu. Tur tādām valstīm, kad ir pārobežu satiksme, pārobežu transports, tur ir atšķirīgi noteikumi, atšķirīga likumdošana un tur vajadzētu pastiprināt pie tā strādāt. Un tad kontrola dalībvalstis ir apņēmušās uh, zināmu uh, braucienu procentu kontrolēt. Šis uh, kontroļu skaits, šis procents, to neviena dalībvalsts neievēro. Dažas dalībvalsts pat neziņo vairs nekādus datus nedod. To komisija konstatē, ka nav datu. Un es domāju, ka šeit arī no komisijas puses ir jāizdara lielāks spiediens uz dalībvalstīm, lai šīs kontrolas uh, tiktu veiktas un es atbalstu eh, Dītera Koha priekšlikumu, kurš saka kontrolas jā, bet mums arī sankcijas ir jānodrošina, būtiskas sankcijas, eh, ja kaut kas tiek pārkāpts, nevis kaut kas, ko vienkārši var uh, apmaksāt nedomājot. Tātad šie punkti uh, būtu ļoti svarīgi, kontrolas ir uh, jānodrošina un jānodrošina arī dalībvalstu likumdošanas ieviešana. Paldies! Paldies. Tagad uh, nākamais runātājs. Kur? Paldies, priekšsādātāji. Jūrnāk, uh, es vēlētos uh, sirsnieki pateikties uh, referentam par darbu, ko viņš veicis pēdējās nedēļās un mēnešos. Bija ļoti smagas diskusijas, un bija arī daudz grozījumu. No nu, Šiem grozījumiem viņam kaut kā vajadzēja izveidot kompromisu priekšlikumus. Arī es uh, sagatavoju deviņus grozījumus, un arī šos grozījumus referenta kungs ir iekļāvis kompromisā. Paldies par to! Es zinu, ka mēs šeit trēnu komitejā gatavojam atzinumu par nodarbinātības komitejas ziņojumu. Bet, manuprāt, mums jebkurā gadījumā vajadzētu paskaidrot, kas, kā mēs saprotam sociālo dempingu mūsu jomā šeit Trump komitejā. Manuprāt, mēs nesaprotam šo parādību visi vienādi dažādajās politiskajās debatēs un politiskajās diskusijās dalībvalstīs šis jēdziens tiek interpretēts dažādi. Tik ilgi, kamēr mums nebūs vienota definīcija šim jēdzienam, mēs eh, mūsu komitejā nevarēsim tā ļoti skaidri koncentrēties uz mūsu jomu - satiksmi. Es savā šeit otrajā grozījumā esmu norādījis uz šo problēmu. Manuprāt, mums pēc tā jāstrādā. To arī citi kolēģi jau pieminēja. Savā grozījumā 112 esmu pieminējis vēl vienu problēmu. Arī citi kolēģi starp citu šo problēmu jau pieminēja. Šeit runa ir par transporta līdzekļiem, kas ir zem 3,5 tonām. Darba apstākļi šai jautājumā ir eh, ļoti svarīgs jautājums. Tiem šoferiem, kas brauc ar krāsu mašīnām virs 3,5 tonām, tiek eh, piemēroti noteikti noteikumi, viņiem bez noteikta laika posma ir eh, jābrauc ar eh, vieglākām mašīnām, kravas mašīnām un jāturpina darbs. Tas ir notiekums, kas jau tagad tiek izmantots, varētu tikt izmantots. Protams, tas viss ir saistīts ar lielāku birokrātisko slogu, bet es domāju, ka tā būtu laba ideja. Kas attiec uz līdzinājām debatēm par šo jautājumu, domāju, ka diskusija vēl nav bijusi tik precīza, kā tai vajadzēja būt. Ir jau bijušas diskusijas, kurās ir bijušas ļoti karstas viedokļa apmaiņas. Saskatu šo problēmu galvenokārt jāraukās uz darba ņēmēju viedokli, protams, arī pārstāv sociālistu un demokrātu viedokli bet vēlētos arī teikt, ka uzskatu, kā Rietum Eiropas kolēģi, Franču, Vācu kolēģi, bieži vien, lai aizsargātu paši savus uzņēmumus un paši savu tirgu. Izsakās tieši tā, kā viņi to dara. Gribētu nosaukt piemēru. Piemēram, Francijas pakalpojums sniedzējs. Protams, viņš kaut ko mēģina darā, darīt, lai aizsargātu savu tirgu, un mēģina vidus un austrumēropas firmas izspiest no tirgus. Protams, kā viņš prasa lai vidus un austrum Eiropas šoferi strādātu saņemot uh, rietumu Eiropas šoferu augu. Bet no otras puses, vēlāk viņi paši savās mājās griežas pie Austrum Eiropas santehniķiem, jo viņiem ir jāmaksā, tehniķiem ir mazāk jāmaksā, amatniekiem jāmaksā mazāk nekā Rietum Eiropas strādniekiem un ja viņam ir vajadzīga bērnu auklīte, tad viņi atkal pieņem darbā austrumērabas bērnu auklīti, jo tas uh, maksā mazāk nekā, piemēram, franču bērnu auklīti. Tā kā ar to visu ļoti piesardzīgi ir jāpietas, jo te ir iesaistītas ļoti dažādas intereses, kas ir varbūt ļoti atšķirīgas. Paldies, tagad Vims Vanderkamps. Voorzitter, dank u zeer. Paldies priekšsēdētāji. Lielas paldies par man doto vārdu. Tēma, kas mūs šodien nodarbina, ir viena no svarīgākajām tēmām, kas ir jāizskata transporta sektorā. Mēs, protams, runājam par EFSI, par CEF, mēs runājam arī par dažādiem autotransporta koridoriem. Uh, Tomēr mums ir viena liela problēma. Ļoti daudz no mums 2014. Eh, gadā eh, cīnījās par to, lai priekšvēlēšana kampaņā parādītos lozungs par sociālāku Eiropu. Uh, un, un lai šie sociālai jautājumi netiktu apieti. Tāpēc e, būtu tikai godīgi, ja šiem svarīgajiem jautājumiem mēs tagad veltītu pietiekamu lielu uzmanību. Tālāk, tad mēs runājām par cēnu atšķirībām. Iekšējā tirgu nav sociālais dempings. Uzmanību! iekšējā tirgu var būt atšķirīga kvalitāte un atšķirīgas cenas. Tās nav sociālais dempings. Tas ir jāsaprot. Ja mēs to nesaprotam un visu saliekam vienā maisā, tas jau situāciju neuzlabos. Parunāsim par to, kas ir sociālais dempings. Tautas partijas grupā mums ir lielas problēmas ar šo terminu. Un man ir radies tāds iespējas, ka zināmā mērā tas tā ir visā Eiropas Savienībā, jo mēs eh, jau dzīvojam tikai pēc Eiropas Savienības likumiem, uz mums neatiecās citu valstu likumdošana. Mēs dzīvojam saskaņā ar savu likumdošanu, Un uh, mums tā ir, mm, bet mēs neesam ar tiem apmierināti. Mēs sakām, nē, nē, nē, ziniet, mēs te dzīvojam tā kā banānu republikā, noteikumi mums ir, taču tie netiek ievēroti un tam līdzīgi. Bet ir ļoti daudz transporta pārvadātāji, kur šoferiem ir labas algas un labi darba apstākļi, tāpēc nevajadzētu salikt visus vienā maisā un eh, kliegt, ka ir sociālais dempings, un nu, vajadzētu Nilsenu kungu lūgt to pietiekami uzsvērt. Protams, mums ir arī krāpšanās gadījumi. Tas jau nenozīmē, ka mums ir jāizstrādā jauna likumdošana, tas nozīmē, ka esošā likumdošana netiek ievērota. Man ir ļoti labas attiecības ar Eiropas Transporta Federācijas sektora darbiniekiem, un uh, viņi man ir vairākas reizes teikuši, ka nav nepieciešams izstrādāt jaunas likumdošanas aktus, ir nepieciešams vienkārši piemērot tos, kas jau eksistē. Kas attiecās uz European Transport Agency, uz Eiropas transporta aģentūru? Kas tas tāds? Man liekas, ka neviens Eiropā nevēlās, lai mēs radītu papildus birokrātiju. Nē. Cilvēki vēlas, lai tiek īstenota esošā likumdošana, kur, kur vajag saskaņā ar subsidiaritātes principu un kur vajag tur uh, Eiropas līmenī. Ir nepieciešams, lai dalība valstis sadarbojas, un tas arī viss. Paldies! Paldies! Man, Daniels Ertuks tagad lūdzu. Paldies! Daudz kas tika teikts. Jens Nilsons ir veicis ļoti labu darbu, saka Izmēls Ertuga kungs. Jā, mēs eh, tagad 45 minūtēs redzējām, cik eh, atšķirīgs ir priekšstats par pasauli. Kaut vai šeit, piemēram, tiek teikts. Gribētu sākumā pateikt, jā, Pēters Van Dālens jau teica, ka to nevajag eh, saskatiet ideoloģiski. Tieši tāpat es arī domāju. Ideoloģiju nevajag, vajag vienkārši pieņemt zināšanā realitāti šodien. Un realitāte ir tāda, ka ir cenu atšķirība iekšējā tirgu un tam tā jābūt, un uh, nav tā, ka tas automātiski nozīmētu sociālo dempingu. Tad es no tā visa varu izsicināt zināmu loģiku. Tad mēs esam arī tie, kas, piemēram, Emirātiem un eh, Etihad pārmetam, ka viņi ar eh, zemām cenām spiež uz mūsu tirgu. Tas ir sociālais dempings. Bet Eiropas Savienības iekšienē tādā pašā gadījumā tas nesot sociālais dempings. Jā, patiešām ir tā, ka mums tas ir eh, vairāk jāapgaismo un ceru, ka ceļu paketes ietvaros to varēsim, bet definīciju vajag, jo no kreisā flanga līdz labējām daudzi teica, ka to vajag. Ja mēs paraukāmies uz to, kāda pašlaik ir situācija, gribētu it īpaši vērsties pie konservatīvajiem draugiem, ka šis uh, vienādā spējas noteikumu spēle, tas atkarīgs no tā, vai mēs uh, algas jomā vai sociālā dempinga jomā uh, Vai mēs likumdošanā spērtu pareizos soļus? Es nezinu. Ar kādiem atbildīgajiem tu esi runājis, eh, mēs VIM ETF, bet ETF un arī citu konfederācijas saka, mums ir vajadzīga jauna likumdošana. Daudzās jomās. Un uh, visi, kas līdz šim izteicās, es arī gribu teikt, ka mums ir jāprasa īstenošana, tiešām īstenošana. Man ir konkrēti jautājumi arī Eiropas komisijā. Kādēļ Eiropas komisija to neīsteno. Tā ir likuma sargs. Tā ir visi instrumenti, kas nepieciešami. Un ja mēs, es redzu, ka konkurences ģenerāla direktorāts dažās e, lietās ļoti ātri ar kaut kādiem pārkāpumu procedūrām strādā, tad gribētu jautāt, kādēļ šeit gadiem ilgi viņi tikai noskatās, taču ir zināms, kuras valstis daļēji vai dažreiz e, neīsteno likumus, ko paši parakstījuši. Es to nesaprotu. Un tad mēs brīnāmies, ka vēlēšanās daži vēlētāji pārbēg pie rasistiem. Jā, protams, jo viņi pie šiem jautājumiem strādā noteikti dažādu iemeslu dēļ, bet viņi strādā pie šiem jautājumiem. Un šie cilvēki, kas eh, balso kā protesta vēlētāji, viņi to dara. Un tādēļ nav tikai jautājums par sociālo dimensiju, vai tas ir eh, ideoloģiski vai nē. Nē, manuprāt, principiāli uh, būtiskais jautājums ir eh, tas, kas mums jāatbild Eiropas Savienībā, kā mēs eh, apiezīmies ar labklājību, ar darba ņēmējiem, pilsoņiem. Atceros eh, pusotru gadu pēc Eiropas vēlēšanām, kad tika ievēlēts Junkerkungs, un viņš daudz skaidrāk nekā citi konservatīvie komisijas prezidenti teica, ka sociālā uh, Eiropa ir vajadzīga. Manuprāt, konservatīvo partiju ģimenes pārstāvi nav sapratuši, ko Junkers teica, un mēģina visu ideoloģizēt. Vēlētos vēlreiz aicināt, lai mēs patiešām uh, būtu šādos vienādos spēles noteikumos un atbalstītu uzņēmumus, lai nebūtu tā, ka mēs uzliekam sodu tiem, kas ievēro likumu, kas ievēro atpūtas un braukšanas laikus, kas ievēro labas darba apstākļus, kas uh, maksā pēc darba koplīguma, kas uh, dod šoferiem atvaļinājumu un turpina maksāt atvaļinājumu laikā algu. Būtu ļoti labi, ja mēs to diskutētu ne tikai kā tīru ideoloģiju, bet kā absolūti reālu politiku. Un uh, lai nebūtu šis šķēris, vēl neatkārtos vēl tālāk vaļā. Jā, paldies. Tagad. Uh... Kīdas. Kīdas. Kolēģe no Virkunēms kundze. Jā, paldies. Pārvietošanās brīvība attiecībos personām un uh, precēm tas ir Eiropas pamatvērtība. Un uh, Eiropā politiski, ekonomiski tas ir visaugstākais sasniegums. Katru gadu ir uh, kravu pārvadājumi pārobežā tādos apjomos, ka mēs kopumā divus biljonus eiro mums ir apgrozījums pārobežu kontekstā. Tad, kas ir kopējais tirgus? Un ceru, ka iekšējais tirgus gūs vēl lielāku atbalstu, ka mēs iedrošināsim brīvu pārvietošanos un neveidosim nekādus šķēršļus. Protams, ka Eiropas iekšienē, kas attiecas uz eh, personu atalgojumu, ir ļoti lielas atšķirības, tādēļ mums ir zināms spēles noteikumi Eiropā. Mums ir konkurences noteikumi, ir svarīgi, lai ceļu satiksmes drošība tiktu saglabāta un īstenota transporta līdzekļiem jābūt ir uh, kārtīgiem, tiem ir jāatbilst tehniskajiem nosacījumiem, šoferiem ir jābūt kompetentiem un darba apstākļiem ir jābūt kontrolētiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka jāievēro atpūtas un braukšanas laika, tas viss ir ļoti skaidrs. Bet šiem jautājumos jau ir noteikumi, ir Eiropas likumi, un ir svarīgi, ka tas labāk tiktu kontrolēts bet vēl vairāk šķēršļus mēs nedrīkstētu veidot. Nedrīkstētu veidot šķēršļus personu un preču pārvietošanās brīvībai. Nākamais punkts par ceļu, Eiropas ceļu aģentūru. Vērtē kritiski to. Ja mēs jaunas problēmas risināsim ar vien jaunām aģentūrām, nedomā, ka tas palīdzēs. Aģentūra nav vienmēr labākais risinājums it īpaši, ja ir runa par satiksmes jautājumiem. Mums nevajadzētu veidot pa sektoriem specifiskas aģentūras. Transports ir jāplūko kā kopumu. Jūras transports, ceļu transports, eh, gaisa transports, ceļu transports, tas viss ir loģistiski saistīts, nevajadzētu tur atsevišķi pīlārus iedibināt transporta veidiem. Domāju, ka mūsu loģistiku vajadzētu aplūkot kā vienu veselumu. Paldies, Izabela Demonte. Jā, paldies, priekšsādātāji. Es piekrītu tam, ko tikko teica kolēģi par vienoto tirgu. Jāpadomā, kāpēc vispār eh, tika radīts vienotais tirgus. Uh, Tas tika radīts, lai būtu konkurence, taču konkurence var pastāvēt tikai vienlīdzīgos apstākļos. Ja nav vienlīdzīgi apstākļi, tad viss paliks tikai teorija un nebūs nekādas prakses, un Eiropas Savienība paliks pie sasistas silas, kas attiecās uz autotransportu pārvadājumiem. Ir tādas dalība valstis, kurās autotransporta pārvadājuma izmaksas ir atšķirīgas. Un tas pats attiecās arī uz algām. Protams, ka ir jāņem vērā to, ka izmaksas tiešā veidā ietekmē arī algas Nu, reizēm šī izmaksu samazināšana nozīmē arī um, papildus darba stundas un sliktākus darba apstākļus, taču uh, paskatieties, ko mēs izdarījām gaisa transporta sektorā. Tur mums bija mm, fiktīva, pašnod, fiktīva pašnodarbinātie, uh, mm, tie, kam bija jāmaksā pašiem par uh, lidojumu stundām, mm, tas vairs nav. Ir ļoti svarīgi ievērot to, kas ir rakstīts sastajā kompromisā Es pie reizes vēlētos pateikties referentam un ēnu referentiem par kompromisiem. Tā, bet vēl viena lieta, par ko būtu jārunā, ir formācija, bet nu mums vēl garš ceļš priekšā. Tālāk, kas attiecās uz sodiem, tad šiem sodiem ir jābūt tādiem, kas Eh, pāmudina uzņēmējus visu darīt pareizi. Ja mēs tā nedarīsim, tad no tiem sodiem nav jēgas. Piemēram, es domāju te par kabotāžu. Ir jāatrod praktiski un konkrēti risinājumi. jo sektora realitāte ir labi zināma un mēs nevaram no tas izvairīties. Paldies! Jā, gribētu vēl izteikties. Sociālais jautājums, protams, ir būtisks. Kad Davosā bija tikšanās pēc dažām nedēļām, tad izrādījās, ka 63 cilvēki, tad vairāk nekā puse, viņiem ir no kapitāla, kas ir uh, pusē no vispasaules iedzīvotājiem. Mēs zinām arī, ka Eiropas Savienībā šķēri starp eh, bagātajiem un nabagajiem arvien paplašinās. Arvien vairāk ir bagātie un arvien vairāk pavisam nabadzīgie cilvēki. Tas nozīmē, ka, jā, ir pietiekami nauda, jautājums par to, kā tā ir sadalīta. Un šeit ir, protams, eh, šai dimensijai liela loma. Protams, vienāda auga par vienādu darbu, tas ir likums, bet tas eh, nav spēkā visur Eiropā. Protams, ka ir atšķirības. Un kādreiz tas nāk par labu, tik izmantos vai arī par sliktu, ja zviedri, zviedru māciņa dodas uz Norvēģiju, jo tur nopelna lielāku naudu, bet Norvēģijā viņai ir uh, tāda pati situācija kā Norvēģijas uh, māsiņām, tad tas ir uh, pieņemams, un tad ir jādomā, kā Norvēģiem to apieties. Mums ir situācija ar poliju santehniķi, viņi visi devās uz ārzemēm, un polijā pēkšņi vairs nebija santehniķi. Uh, Bet reakcija bija tāda, jo arī Polijā bija vajadzīgi santehniķi. Tur uh, augu līmenis cēlās, un tas ir godīgs sadalījums, izlīdzinājums. Tam es piekrītu. Tāda pati auga par to pašu darbu tajā pašā darba vietā. Tas ir svarīgi. Protams, ka sankcijām ir loma, ja tas tiek pārkāpts. Nevar būt tā. Es karā gadiem nevar iedomāties nevienu slimnīcu Berlīnē vai Minhenē, kurā sli, māsiņa no Bulgārijas un Rumānijas eh, saņem mazāk algu nekā māsiņa no Vācijas. Tā būtu diskriminācija, tas būtu pretietiski un tas ir jāsankcionē. Tas nedrīkst notikt. Bet, protams, ka arī valstu iekšienē es esmu no Berlīnas. Tur skolotāji pelna mēnesi 500 eiro mazāk nekā Brandenburgā. Tad, protams, ka skolotāji no Berlīnas pēc pelna nu mazā brauc uz tām vietām, kur vairāk, tajā pašā valstī. Jautājums, vai tas ir dum, dumi, dumības dēļ vai inteliģences dēļ? Nē, ir vajadzīgs eh, godīgas algas arī kaimiņu valstīs. Jā, tur bija runa par ierēģņu statusu, tā ir cita lieta, bet, nu, ir jābūt vienādu par vienādu darbu. Kā jūs teicāt, kontrole, tas ir, un atbilstoši sankcijas. Es zinu, kā mēs cīnījāmies kad eh, mēs runājām par braukšanas atpūtas laikam, kad pieņemam lēmumu, lai būtu minimāls kontroļu līmenis šajā ziņojumā paredzēts. Un tagad mēs dzirdam arī no komisijas puses, jā, mēs zinām, ko daži nekontrolē. Un ko tad viņi dara? Tas taču ir viņu uzdevums. Komisija, komisija ir likuma sargs, tiek pārkāpti likumi, bet jūs nezināt, kurš to dara un kur uzņēmumi tie ir. Un to mēs nevaram pieņemt. Mēs jau ne, nepieņemam likumus tādēļ, lai tā būtu. Un tik ilgi, kamēr likumi, kas ir pieņemti, nebūs īstenoti, tad mēs nevēlamies kādas jaunas aģentūras vai jaunus likumus. Kur tad ir garantija, lai tas tiktu ievērots? Bet vispirms runāju par to, ka tas, kas mums ir, tām ir jābūt ievērotam. Tas ir ļoti būtiski. Praktiskie risinājumi. Bija debates, tās tika arī pieminētas ar krāvu mašīnu šoferiem. Vienkārši to pieminēšu kā piemēru kravas mašīnas šofers no Rumānijas. Astoņus mēnešus nav bijis Rumānijā, braukāja pa Rietumvāciju un saņēma rumāņu minimālo algu 250 eiro, un viņam maksāja par kilometriem, ne par stundām. Tas nozīmē, ja viņš stundu bija iesprūdis korķī, tad tā bija viņa problēma. Viņš nesaņēma naudu, jo viņš nebija nobraucis kilometrus. Tas ir absolūti nepieņemami. Un tad bija praktiski risinājumi. Tas tika jautāts. ETF pārstāv teica, jā, ir risinājumi, tas ir tahogrāfs. Tur var precīzi redzēt, kurā valstī viņš ir braucis, cik kilometrus. Un šādu pamata mēs likumus varam ļoti labi pieņemt, to visu var kontrolēt. Un tad viņa teica, jā, to komisija arī grib, tas ir pieņemts, bet tikai pēc 20 gadiem tas tiks ieviests. Tas nozīmē, ka konkrētie praktiskie risinājumi Tie jau eksistē. Bet eh, mēs nedrīkstam šeit zaudēt 20 gadus laika, tad mēs sagrausim daudz vairāk nekā 50-60 gadu laikā Eiropā esam uzcēluši. Tādēļ vajadzētu parūpēties par to, lai šie praktiski risinājumi, kas jau ir tūlīt pat tiktu īstenoti, lai šis sociālais dempings nebūtu. Protams, ka ne jau katrs ir krāpnieks, arī tas tika teikts, to gribētu atkārtot, bet runa ir par melnajām avīm, 20%, un uh, godīgi nedrīkst būt tieši tie, kas ir muļķi. Uh, un cieš no tā visa. Jā, tas, kas kārtīgi maksā, viņš vairs nevar konkurēt, jo cits krāpjas. Tādēļ ir vajadzīgs eh, vienāda auga par vienādu darbu, un kontrolēm ir jābūt, un tas, kas tiek pieķērts, tad eh, viņam ir jājūt sankcijas, lai viņš zinātu, nē, labāk tā vairs nedarīšu. Un noslēgumā vārds komisijai. That's, uh, that's Thank you, uh, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāja kungs. Labrīt visiem. Es gribētu vispirms izteikt divus tādus vispārīgus komentārus par šo uh, ziņojumu projektu, un es arī gribētu izmantot iespēju īsi izteikties par dažiem no kompromisu grozījumiem. Es arī izteikšu pavisam skaidri, ka tā ir tikai tāda prelimināra komisijas pozīcija. Galīgā pozīcija vēl ir jāsagatavo. Sāksim ar maniem vispārīgajiem komentāriem, un es ceru, ka tie atbildēs uz jautājumiem, kas uh, tika uzdoti komisijai. Par sesto kompromisu un jautājums par to, kāda ir sociālā dempinga definīcija. Un komisija uzskata, ka sociālo dempingu definēt ir ļoti grūti. Uh, Un e, jāatzīst, ka reizēm šo konceptu definēt būtu pat e, bīstami. Es gribētu pieminēt īsu grozījumu, ko iesnieguši šīs komitejas locekļi, īpaši Zīles kungs. Tas ir 17. grozījums. Tur ir teikts, ka nav skaidras un. Uh, universāli pieņemamas definīcijas sociālajam dempingam un pievērsiet uzmanību, tas ir ļoti svarīgi, jo tas varētu radīt uh, neskaidrības un izraisīt protekcionistiskus pasākumus, kas varētu izkropļot Eiropas Savienības vienoto tirgu. Uh, Tāda ir arī Eiropas komisijas nostāja. Mēs, protams, nenoliedzam to, ka sociālais dempings eksistē. Mēs esam pret to, kā šīs uh, jēdziens tiek definēts. Te mums ir uh, jānoskaidro lietas, kā no tā izvairīties. Mums ir uh, jāno. Mm, Eh, vāc tieši čēršļi, kas kavē cilvēkiem iegūt izglītību, piekļūt darba tirgumu. Tad mums ir arī jāpaniek, jāpanāk arī tās, lai tiktu īstenotas dzīvē likumdošanas normas, kas jau ir pieņemtas. Mums ir jācīnās pret sociālo dempingu visiem iespējamiem uh, līdzekļiem, un nav, tam nav nepieciešama jauna sociālā dempinga definīcija. Kas attiecās uz sasto grozījumu, tad mēs neatbalstām šī autotransporta pārvadātāju melnā saraksta izveidošanu uz papīra. Tas izskatās ļoti labi, bet praksē tas nebūs tik jauki. Uh, Tad vēl kāds komentārs par šo ziņo, ziņojumu, un mēs apspriedām šo jautājumu jau iepriekšējā sanāksmē. Proti tas, ka ir jāpanāk līdzsvars starp dažādiem šīs ziņojumu punktiem. Mums e, ir sociālais dempings no vienas puses, bet no otras puses ir sociālā aizsardzība. Uh, Un, manuprāt, otrais referenta grozījums ir izstrādāts pareizā virzienā. Tad vēl es vēlējos parunāt par kompromisa grozījumiem. Septītais kompromisa grozījums, kur komisija un dalību valstis tiek aicinātas panākt to, ka uh, ir negatīva ietekme uz darba drošību. Un es gribu atgādināt, ka komisija jau ir pieņēmusi šādu lēmumu. Tāpat arī mēs strādājām pie Eiropas pīlāra par sociālajām tiesībām. Mēs strādājām pie godīgiem darba nosacījumiem. Uh, un īpašu uzmanību pievēršam darbiem, kurā, kuros ir fleksīvs darba laiks. Tālāk, devītais kompromiss, kas attiecās uz auto pārvadājumiem. Te komisija tiek aicināta radīt Uh, tādu elektronisku reģistru, kurā būtu atrodami visi, kas darbojās autopārvadājumu sektorā, bet mums uh, ir jau instrumenti, lai uz to vai ar to nodarbotos. Mums jau eksistē autopārvadājumu uzņēmumu reģistrs, eiro, un ar to pilnīgi pietiek. Ir jāizmanto pašreizējie instrumenti un ir jāuzlabo to izmantošana, jo šis reģistrs tieši palīdz atrast informāciju par autopārvadājumu uzņēmumiem. Tāpēc pirms radīt jaunus instrumentus ir jāizvērtē, vai šādi instrumenti tiešām ir vajadzīgi un vai eksistējošie instrumenti tiek pilnībā izmantoti. Tad man vēl ir šis tas sakāms par desmito grozījumu kur runa ir par to, kā izvērtēt reālo darbu, ko veic autopārvadājumu uzņēmums. Jā, šis ir ļoti svarīgs jautājums, un mēs tam īpašu uzmanību vēlamies pievērst autotransporta likumdošanas jomā. Jo m, mm, te ir runa par tā saucamajām pastkastīšu, eh, pastkastīšu uzņēmumiem. 14. kompromiss ir eh, par aviācijas sektoru te es neizvērsīšos gari, bet man šķiet, ka jaunā grozījuma redakcija ir pieņemama. Es tāpat vēlētos pieminēt arī kompromisa grozījumu numur 17, kur ir runa par personālu pārvietošanu gadījumā, ja notiek operatora maiņa. Un te es vēlētos pateikt, ka komisija šo grozījumu neatbalsta. Mēs nesam ar mieru, ka personāls būtu jāpārceļ, vai kad jāregulē ar šo grozījumu, jo mēs to jau e, noregulējām regulā, direktīvā 2001 šķērsviet 23 un tās tiek regulēts vainu ar nacionālo likumdošanu, vainu ar kolektīvajiem nolīgumiem. Referents ir nācis klajā ar jaunu priekšlikumu, taču mēs neredzam šī priekšlikuma pievienoto vērtību. Un savu uzstāšanos es vēlētos noslēgt atbildot uz diviem jautājumiem, kas tika uzdoti komisijai. Pirmais uz darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Komisija nāca klajā ar priekšlikumu 8. martā, jo tieši auto pārvadājumu uzņēmumu darbiniekiem radās ļoti liels grūtības un bija jāpaskaidro, kā šī direktīva jāpiemēro. Pagaidām mēs pie tā vēl uh, strādājam un e, tāpēc es pagaidām vismaz šodien nevaru jums par to sīkāk pastāstīt, bet es gribēju tikai teikt, ka pašlaik mēs pie tā strādājam. Un pēdējā lieta, ko vēlējos minēt, ir tāds vispārīgais jautājums par ieviešanu Tā ir regula 561 pieņemta 2006. gadā, kur ir runa tieši par tālbraucējiem šoferiem. Izvērtēšana vēl joprojām nav pilnībā noslēgusies, bet es varu jums teikt, ka provizoriskie rezultāti ir tādi, ka E, daži no noteikumiem nav bijuši pietiekami skaidri. Tā mēs sapratām no izvērtēšanas. Mums ir jāuzlabo direktīvas ieviešanas, un e, galvenā atbildība par ieviešanu gulstas tieši uz dalību valstīm. Tas, protams, nenozīmē, ka Eiropas Savienībai nekas nav jādara, Mēs, protams, varam strādāt ar pievienoto vērtību, uzlabojot komunikāciju starp nacionālajām iestādēm, un uh, to mēs arī darīsim. Tāpat es arī vēlētos pateikt, kā mēs patiešām saskaramies ar ļoti daudzām pārkāpumu procedūrām. Tāpēc lūdzu nedomājiet, ka mēs sēžam rokas klēpī salikuši. Mm, es varbūt neuzskaitīšu visu, ko mēs darām, bet eh, būtu labi, ja es pieminēšu pāris piemērus. Piemēram, ja mēs saņemam sūdzības par paskastījušu uzņēmumiem, tad es varu jums garantēt, ka tāda mēs uzdodam dalību valstī izmeklēt šo gadījumu, un dalību valstī ir pienākums noskaidrot, vai šāds uzņēmums eksistē vai ne. Paldies! Paldies, Markus Pīpers, vēl gribēju uzdot papildu jautājumu. Jā, es esmu nedaudz pārsteigts. Protams, liels paldies par uh, informāciju no komisijas pārstāvja. Uh, Paldies jums, bet uh, līdz šim tie ir tikai referenta kompromisa priekšlikumi. Un mūsu ieteikumi turpat nav iekļauti. Tātad, ja kāds kolēģis ir uh, dusmīgs, ka viņš šos grozījumus vēl nav redzējis, uh, tad es to varu saprast, bet tagad izklausās, ka tas jau ir kompromiss, par kur ir vienošanās, un tagad komisijas sniedz savu, savu viedokli. To es gribu noteikti noraidīt. Tā nav. Uh, Tas nav nekas pieņems, un tāpēc es eh, brīnos, vai es esmu trialogu procedūrā. Man tagad visu laiku bija iespējas, ka komisija novērtē mūsu kompromisus, vai tas nav vispirms mūsu uzdevums, mūsu uz, viedoklis šeit eh, teikt pirms eh, nāk vērtīgi padomi no komisijas. Šeit tas mani tiešām neapmierina. Uh, kas attiec uz šo atzinumu, kas, protams, saturiski bija ļoti vērtīgi, bet lūdzu, ļaujiet mums izdarīt savu darbu šeit, un es gribētu nomierināt arī kolēģus šeit, protams, jūs varēsiet iesaistīties kompromisos, bet mēs vēl neesam tik tālu tikuši. Jā, paldies. Tagad papildu jautājums no Ismaila Ērtuga. Nu, kāds papildu jautājums es klāt esošos komisijas pārstāvjus, negribu arī tagad iedzīt stūrī, jo es zinu, ka viņi par to nevar paši lemt, bet un tomēr es gribētu to, ko teica priekšsādātājs un es arī to pieminēju, šis jautājums, to gribētu no to tālāk. Kāpēc Eiropas komisija nerīkojas? Ja jau mēs zinām, ka ir valstis, kuras uh, šeit daļēji vai konkrētos gadījumos neīsteno likumdošanu. Uh, Un tā būtu varbūt arī iespēja Bultas kundzei par to pajautāt, varbūt viņa uh, nav pietiekami spēcīga, lai to īstenotu, bet tik un tā mums nevajadzētu to aizmirst. Mums to nevajadzētu aizmirst, ka tas notiek, jo um, tas ir izšķirīgs svarīgs jautājums runājot par to, cik ļoti atbalsta Eiropas Savienība vai ne, Roberts Zīle. Paldies, Markus, arī jau um, izteicās, un tad man arī uzreiz gribas izteikties. Viņam no profesionālā viedokļa ir taisnība, bet uh, tādā gadījumā mums nav vajadzīgi šīs debatas pēc, pēc, pirms pēdējās ēnu referents sanāks, līdz ar to varbūt procedūra nav pareiz, bet es gribētu jums pateikties komisijas pārstāvi kungs par uh, ļoti profesionālajiem skaidrojumiem, jo galu galā es ceru, ka mums visiem rūp, uh, lai atzinums būtu labs, Tas ir mūsu galvenais mērķis, un tas mums ir svarīgākais. Paldies, un tagad vēl Delī kundze. Ja jūs vēlties, kungs, es atvainojos. No, eh, még a, a vitában is. Jā, paldies. Ko es gribēju diskusijas ietvaros vēl piebilst, es pat eh, visu laiku te nebiju, bet es eh, attālināt sekoja diskusijai. Pirmais un svarīgākais solis ir, lai mēs eh, atteiktos no šī te jēdziena sociālais dempings, lai arī ko tas nozīmētu un ietvertu. Pēdējos gados eh, ir bijis tik daudz negatīva attiecībā uz eh, šo te jēdzienu, kas tur ir pievienots klāt, ka mums vajadzētu novērst šādas diskusijas, jo ja mēs uh, to turpināsim, tad mēs tikai vēl tālāk sašķelsimies un veicināsim tikai pretrunas. Paldies. Pēters Lundgrens. Bet lūdzu īsi. Tā, Kursāne. Ja blir... Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, tas ir nedaudz satraucoši, ka šeit rodas iespējas, ka neviens nezin, kas tad ir sociālais dempings. Sociālais dempings nozīmē, ka šoferiem tiek uh, uzspiests uh, kaut kas, ka viņiem tiek uh, pasliktināta darba apstākļa, ka cilvēkam ir jādzīvo mēnesi savā smagajā automašīnā un jāsaņem 250 eiro mēnesī. Uh, Jā, vienalga vai uh, smagā automašīna ir dīzeļa vai nē, tā nav uh, pienācīga vieta dzīvošanai. Tam tad nevajag izlikties, ka mēs nezinām, kas ir sociālais dempings. Un ko tad jūs uh, vēl vēlties nogaidīt? Uh, nevar taču apgalvot, ka jūs nezināt, kas ir jāsaprot ar sociālo dempingu. Nu, Man ir arī vēl viens īsts papildu jautājums, jo jūs teicāt, uh, ka likuma normas nesot viennozīmīgas, un tāpēc dalībvalsts esot par to atbildīgs. Toreiz mēs cīnījāmies par šo formulējumu, un tas ir viennozīmīgs proti, ka uh, Uh, braukšanas un atpūtas laiku ziņā dalību valstīs zināms procents ir jāpārbauda, un jūs ziņojumā ierakstījāt, ka ir dalību valsts, kas pat nesasniedz 0,1% un neko vispār nedara. Tātad tur, manuprāt, nav nekā tā taisnojums, uh, ka tagad formulējums ir neprecīzs, tas ir jūsu ziņā pateikt, vai jūs esat atbildīgi par to, ko jūs esat darījuši, vai jūs esat kaut ko darījuši, kuras dalību valstis uh, esat uh, um, uzrunājuši, sakot, ka šie Eiropas likumi ir jāievēro. Par to gribētu saņemt skaidru atbildi. Uh, visādi citādi mums pēc tam tas ir jālabo, bet es neesmu pārliecināts, ka tas ir nepieciešams, jo, manuprāt, noteikums ir ļoti skaidrs. Tagad jums ir iespēja atbildēt uz pēdējiem uh, jautājumiem, un tad atkal došu vārdu referentam. Paldies! It's difficult for me to add uh, Uh, something more. Jā, uh, par to, ko jau teicu, viena lieta ir tā, ka dalībvalstīm ir jānodrošina, lai būtu minimāls kontroļu apjoms. Tas tiešām ir uh, kaut kas, kas mums ir jāpārbauda, bet ja mēs vēlamies uzlabot ieviešanu, tad uh, šeit ir runa par pārobežu ieviešanu un informācijas apmaiņu starp dalību valstīm, pie kā mums ir jāstrādā, ja es īpaši varu atsaukties uz eh, šo jautājumu, kas ir saistīts ar paskastīšu uzņēmumiem. Mums vajadzētu uzlabot informācijas apmaiņu un iespēju dalību valstīm, eh, kontrols iestādēm dalību valstī prasīt informāciju no kontrols iestādēm citās dalību valstīs Es teiktu, ka ieviešana nav tikai jautājums par to, cik liela daļa no braucieniem tiek kontrolēta. Ja mēs vēlamies šeit kaut ko uzlabot, tad tas ir vairāk arī informācijas apmaiņas un koordinācijas jautājums starp ieviešanas iestādēm. Danke sehr. Lielas paldies. Tagad vārds referentam. Viņš ilgu laiku klausījās un tagad var sniegt atbildes. Eh, Jā, reiz paldies un sirsnieks paldies par eh, šo aptverošo un eh, apjomīgo diskusiju. Jā, tas prasīja daudz laika, tika izteicis ļoti daudzas gudras idejas. Esmu domāju drusku vīlies par to, kā reaģēja komisija. Tā atcaucās uz diskusijām, kas notika šeit, parlamentā. Jā, komisija savas Komentārus var sniegt, bet tad, kad būsim pieņēmuši lēmumu. Komisijai vajadzēja mēģināt atbildēt uz drīzāk tehniskiem jautājumiem, kas arī tika uzdoti. Jā, ir iespējams, ka mums kontrole būs jāuzlabo. Tas būs jādara, tas ir skaidrs. Ir apmēram 2000 kravas mašīnu Zviedrijā. Tas ir skaidrs, kas neizklausās sevišķi liels. Un ja Zviedrija neveic piemērots kontroles, tad komisija ir jāizdara spiediens un jāpas, jānodrošina tas. Tas ir komisijas uzdevums. Tik pieminēti daudzi jautājumi, bet tomēr vēlreiz gribētu teikt, ka esmu vīlies par komisiju un domāju, ka komisāra Būdas kundze var rēķināties ar papildus jautājumiem. Tomēr ir tā, ka šis priekšlikums, groziem priekšlikums par darbā nosūtīšanas direktīvu noteikti skar arī transporta sektoru. Gribu par to īpaši runāt. Darbā nosūtīšanas direktīva atstāja ietekmi uz satiksmi, tādēļ mums ir vajadzīgi konkrēti priekšlikumi. Ar interesi gaidu, kādu priekšlikumu komisija sagatavos satiksmes jomai darbā nosūtīšanas direktīvas ietvaros. Vēlamies noteikt līniju un vēlamies, lai komisija redz, kāda ir mūsu nostāja. Varu pastāstīt par savu valsti. Tas drīzāk varbūt pat nav jautājums par paustrumiem un rietumiem. Tas ir drīzāk jautājums par to, ka sociālā likumdošana ir saistīta ar attiecīgo darba tirgu, un tas rada atšķirības, un dalībvalstis ir kompetenti sociālajā jomā. Tieši sociālajos jautājumos bieži vien ir atšķirīgas situācijas, atšķirīgi viedokļi, un tas viss ir e, jāsaskata un jānosaka noteikumi, lai katrā valstī varētu nodrošināt e, godīgu konkurenci. Mēs nevēlamies negodīgu konkurenci un sociālo dempingu. Domāju, ka tas ir arī ļoti svarīgi, lai Junkara kungs beidzot saprastu, ka mums ir jāpievērš lielāka vērtība sociālajām pīlāram. Ja jau tāds ir, tad tas ir jāuztver nopietni. Komisija ir sagatavojusi dzelzceļa paketi. Domāju, ka svarīgu lomu spēlē arī tas, ka sociālais jautājums tajā tiktu vairāk ņemts vērā diskusijas rīt ar ēnu referentiem. Mums vajadzētu mēģināt turpināt šīs diskusijas, lai izstrādātu kopēju nostāju, lai būtu spēcīgs, labs atzinums, kas skaidri parādītu, ka mēs sakām jā godīgai konkurencei un nē sociālajiem dempingam. Vēl viena lieta gribētu īsi pateikt par iestādēm. Kravas eh, pārvadājumu jomā un par Eiropas aģentūru. Es domāju, ka kontrols ir jāveic nacionālā līmenī, un komisijai jārūpējas par to, lai dalībvalstu tiešām arī izdarītu. Domāju, ka dalībvalstu iestādes ir pirmās, kas nes atbildību. Eiropas aģentūrai ir citi kontrols uzdevumi, kas tā ir veicami. Domāju, ka Eiropas aģentūra varētu izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm un tās piespiest veikt stingrākas kontrolas. Tas varētu būt uzdevums lai kontrola dalībvalstīs varētu labāk tikt nodrošināt. Tāds ir uzdevums Eiropas aģentūrē, Eiropas iestādē. Ar interesi gaidu rītdienas diskusijas, kas mums būs rēnu referētiem. Paldies! Jā, vēlreiz liels paldies referentam par uh, pastāstīto un uh, par interesantiem diskusijām, kas mums šodien bija par šo jautājumu. Mēs arī pietiekami ilgi diskutējām, tad pievērsām lielu vērību. Balsojums tran būs 7. aprīļa 9. no rīta, tā ir ceturtdiena. Līdz ar to es beidzu šo sanāksmu daļu un tiekamies šo pēcpusdienu trijos.